Uh, good afternoon. Labdien, dāmas un kungi. Esmu ļoti priecīgs atkal ar jums tikties. Pēc mūsu koordinētāju sanāksmes, kas notika no rīta, tad tam sekoja uh, arī mūsu komitejas uh, sanāksme divu pusstundu garumā. Un tagad mēs esam gatavi ķerties pie mūsu pēcpusdienas darba kārtības. Esmu ārkārtīgi laimīgs jums eh, teikt, ka šeit mēs varam ļoti eh, silti sveikt arī komisāru Karlas Moedas kungu. Mēs esam ļoti, ļoti priecīgi, ka jūs, Moedas kungs, varējāt ierasties šeit pie mums. Um, tātad komisijas paziņojums par 7. pētniecības pamatprogrammas ekspostu novērtējumu ziņojumu. Tas ir vispār ļoti svarīgs jautājums arī tieši man. Un esmu ļoti priecīgs, ka šodien mums ir iespēja ar jums diskutēt par šo ļoti svarīgo jautājumu. FP7 ekspostu novērtējums ziņojums, ko veikusi augsta līmeņa ekspertu grupu. Uh, Šo, šo ziņojumu ekspertu grupu iesniedz komisijai 19. novembrī pagājušā gadā. Un šī gada 19. janvārī komisija publicēja savu atbildi. Un mēs esam atbildīgi par mūsu pētniecības programmām Mēs strādājam saskaņā ar pamatprogrammu, esam sekojuši šo programmu izstrādes attīstībai no pirmās programmas līdz pat astotajai pamatprogrammai, un astotā programma ir pazīstama nosaukumu apvārsnes 2020. Un tagad es došu vārdu komisāram Moidasa kungam, un viņš šo diskusiju sāks un teiks ievada vārdus lūdzu komisāra kungs, priekšsēdētāja kungs Ježi Buzeka kungs, godējumie deputāti, man vienmēr ir liels prieks un liels gods ierasties šajā komitejā un stāstīt eh, savas idejas. Man ļoti patīkam ar jums mm, runāt. Un iepriekšējā reizē šeit es biju jūlijā, un tagad es labprāt jums pastāstīšu par mūsu komisijas paziņojumu, par tās eh, ietver programmas um, ekspostu izvērtējumu. SP7 saīsnāti sauc šo programmu. Kā prezidents Buzeks teica, eh, komunikācija vai paziņojums tika pieņemts 9. janvārī, un es nekavējoties nosūtīju šo dokumentu prezidentam Buzekungam, un es ļoti ceru, ka jūs arī esat saņēmuši šī dokumenta kopijas. SP7 ekspostu izvērtējums šis programmas ietekme uz pētniecību un inovācijām ir ļoti svarīga, un šeit ir divi iemesli. Pirmkārt, e, tas ir tas, ka šis izvērtējums ir e, darīts neatkarīgi. Mūsu komiteja ir pilnībā neatkarīga, un šī komiteja e, secina, ka investēšana pētniecībā un attīstībā ir izšķirīga nozīme mūsu tautsēmniecību attīstībai. Un tas nav tikai tāda frāze, ir arī fakti un cipari, kas Eh, ir arī figurēja šajā neatkarīgajā izvērtējumā, ko vadīja profesors Luis Fresko. Un otrkārt, mēs uzskatām, ka šāds izvērtējums ir ārkārtīgi svarīgs, lai mēs varētu pilnībā atskaitīties eh, Eiropas pilsoņiem par mūsu darbu. Bet pirms mm, detaļās ieiešies gribētu jums pastāstīt arī par šī izvērtējuma rezultātiem, un to ņēms vērā arī vidusposma pārskatā sakarā ar programmu apārsas 2020, un šis mm, izvērtējums ir jāveic līdz 2017. gada beigām. Un tas ir tieši tā, tas iemesls, kāpēc es esmu šeit ieradies. Man ļoti svarīgi ir uzzināt jūsu viedokli un sēdēt ar jums kopā, gatavojot arī šo vidusposmu pārskatu. Es um, tiešām gribu sadarboties pilnvērtīgi ar parlamentu, un šodien es gribētu jums pastāstīt par galvenajiem konstatējumiem, ko mēs konstatējam šajā izvērtējumā. Izvērtējuma ziņojums Um, skaidri norāda, ka uz šo brīdi programma SP7, 7. programma ir ietekmējusi gan pētniekus, gan inovāciju speciālistus, gan tautsamiesības, gan sabiedrību kopumā. Un šī programma ir skaidri uzrādījusi Eiropas Savienības līmeņa pievienoto vērtību. SP7 kopējais budžets bija apstiprināts kā 55 miljārdi eiro bet tas ir tikai 7% no kopējām publiski kā budžeta kopā ņemta. Un 70% no finansēm tika dot universitātēm, privātais sektors saņēma 25% un pusi no tā saņēma mazie un vidējie uzņēmumi. Tad tas ir jāpasvītro. Es gribēju tagad izcelt um, sekojošo. Tieši runājot par programmas, pamatprogrammas ietekmi, kā tas ietekmē pētniekus un uh, inovāciju speciālistus. Tā tad bija 1700 publikācijas, kur radās arī informācija par tikpat lielu skaitu patentu iesniegumu, arī 7600 komerc, komerc iekārtas tika inicētas tādā veidā. Un tas viss radīja ļoti lielu pievienoto vērtību. Mēs arī skaidri e, varējām parādīt mūsu e, pilsoņiem šos lielos ieguvumus. 54% e, no visām publikācijām ir publiski pieejams, un fakti pierāda, ka SP7 publikācijām ir lielāka ietekme, un salīdzinot ar vidējiem rādītājiem šī programma ir bijusi produktīvāka, arī publikācija to pierāda un vairāk kā 30% no programmas finansētajām publikācijām ir to piecu publikāciju skaitā, kas tiek citēt visā pasaulē visbiežāk. Tad mēs ar savu programmu tās rezultātiem esam pārsnieguši gan Eiropas, gan ASV vidējos rezultātus. Tātad publikācijas mm, zinātniskajos žurnālos, kur tiek publicēti programmas un rezultāti, kur finansējums e, ir saņemts no šīs programmas, tad, tad šī, šī te, šis līmenis, šis rezultāts ir, ir ļoti liels, un pat runājot par Nobel balvu, es biju šeit Davosā, un mēs skaidri varam demonstrēt, ka ļoti daudzi, kas ir saņēmuši šīs balvas, ir izmantojuši tieši uh, E, pamatprogrammas grantus, demonstrējot zinātnisko ekscelenci. Bet tas nav viss, ko mēs varam pasakīt. Mums galvenais ir arī stāstīt par to, kā tas viss ietekmē ekonomiku. Un šajā izvērtējumā mēs skaidri demonstrējam šo pozitīvo ietekmi uz darbvietu radīšanu un izaugsmu sveicināšanu. Un um, mums ir arī attiecīgas aplēses, protams, te mums jābūt uzmanīgiem, tieši citējot ciparus, tomēr tendence ir skaidra un katrs eiro, kas ir investēts pamatprogrammā, ir ģenerējis apmēram 11 eiro vērtībā ekonomiskos eh, efektus tiešā netiešā veidā caur inovācijām un jaunām tehnoloģijām. Eh, šāda veida izvērtējums skaidri parāda, ka mm, eh, šāda ekonomiskā izaugsme ir apmēram 20 miljardi eiro gadā. Uh, Eh, kopā 500 eh, miljardi 25 gadu garumā, tas viss caur tiešiem netiešiem ekonomiskiem efektiem. SP7 ir radījis vairāk kā 130 tūkstoši darba vietu tieši 10 gadu garumā un 160 tūkstoši papildu darba vietas netiešā veidā 25 gadu garumā. Protams, mums ir jābūt piesardzīgiem citējot um, šos ciparus, tomēr ietekme ir ārkārtīgi pozitīva un ir skaidrs, ka mēs varam lepoties ar šo sedīto pamatu programmu. Ja mēs eh, atgriežamies pie padarītā, arī privātais eh, sektors ir daļa no šīs programmas. Mums ir piecas eh, kopējās tehnoloģijas institīvas, ITI, tādās jomās kā medicīna, ūdeņraža un degvielas sektors. Un šajā programmā mums ir izveidots arī trīs publikās privātās partnerības, kas uh, darbojas um, citstarp arī tādās jomās, kā nākotnes energoresursi un zaļās mašīnas. Bet um, eh, kā tas ir ietekmējis eh, Eiropas pilsoņus? Eiropā eh, šobrīd ir draudi no visām pusēm, bet FP Septiņa programma norāda, ka ir izveidota kopīga zinātniskā mm, bāze, lai risinātu dažādas eh, sabiedrība aktuāls izaicinājums. Šeit es gribētu runāt par eh, veselību, par pārtiku, par eh, neiekļaušanu. 7800 projektu, 28 miljārdu vērtībām atbalstīja starpdisciplināru pārobežu uh, sadarbības mm, projektu disciplīnas, un šie projekti ir ļoti būtiski, jo tie apvieno vislabākā zināšanas Eiropā. Es tikai citēšu vienu piemēru. Es pētīju mm, visus projektus, un mm, lieta tāda, ka nevienmēr mēs stāstam par mūsu stāstiem vieglā un savotā veidā. Ir tāds projekts SolarJet, un šajā SolarJet Eh, projektā ir recepte eh, degvielai no trim, eh, no trim elementiem - saule, ūdeņradis un aviācijas degviela. Un šeit tādā veidā tiek iegūts jauns zaļais resurs. Bet ko viņi ir darījuši 2014. gada aprīlī? Viņi saražoja glāzi petrolejas ar izmantojot šādu eh, tehniku. Lūk, tāda stāstība, tad paties apbrīnojams stāsts tiešām norāda uz to, ka mēs varam mainīt tehnoloģijas. Jo vairāk stāstīsim, jo vairāk cilvēki sapratīs, cik nozīmīga šī programma. Un tas ir saistīts ar um, visas Eiropas nākotni, ne tikai ar zinātnes nākotni. Bet um, arī cita lieta ir šīs programmas ietekme visā pasaulē. Eh, savās prioritātēs. Es to saucu apzīmēju ar nosaukumu atvērta pasaulē. Tātad programmā ir piedalījušies dalībnieki no 170 valstīm, kas, un katra, katrs piektais no sadarbības projekta iesaistīja kādu dalībnieku no Eiropas Savienības ārpus vai arī no kādas asociētās valsts. Vidējā sadarbības programmā piedalījās 11 organizācijas, 9 reģioni un 6 valsts. Um, arī Kirī eh, rīcības programmā eh, tiek atbalstīta vairāk kā 50 tūkstoši pētnieku mobilitāti no 140 valstīm. 30% nāca no citām valstīm, kas ir ārpus Eiropas Savienības, un gandrīz vai pusi no pētniekiem eh, bija Eiropas Savienībā un ieradušies no Idrus valstīm un vēl uzturējās vēl vienu gadu pēc tam, kad Marijas Kirijas stipendija bija beigusies bet um, ir arī zināmas rekomendācijas, ko varētu uzlabot. Un es šodien nerunāšu par visām rekomendācijām. Es drīzāk gatavojos jautājumu un atbilžu sesijai, bet uh, atsevišķi no šiem izaicinājumiem jau ir noregulēti apvārsnī 2020 programma. Es gribētu šeit uh, nobeigumā citēt trīs piemērus. Pirmais FP7 eh, programma bija pārāk komplicēta un eh, vienkāršot bija mm, neizdevās to darīt. Un pateicoties Eiropas parlamentam, programma apvērsne 2020 ir eh, spērusi milzīgu soli uz priekšu, vienkāršojot uh, Um, dažādas um, noteikumus, kā arī grāmatu piešķiršanas termiņus un izmaksas uh, termiņus un tā tālāk. To mēs, mēs uzskatām, ka šī vienkārši nav pietiekama. Un tāpēc nesen mēs esam uzsākuši publisko konsultēšanos. Uh, un mēs esam gatavi uzsākt uh, otro vienkāršošanas pasākumu nu, gadu. Esam kontaktējušies šajā jautājumā ar 500 tūkstošiem cilvēku. Otrs piemērs ir nepieciešams palielināt Eiropas Savienības pievilcību vadošiem pētniekiem un inovatoriem, un attiecīgi ir jāsakārto visi mūsu eksistējošie daudzie instrumenti. Tas ir viens no iemesliem, šeit es gribētu pateikties arī parlamentam par atbalstu ļoti daudzi no jums ir kontaktējušies ar mani, un šajā parlamentā mēs esam um, organizējuši diskusijas par Eiropas inovācijas padomas ideju, un šeit padomas galvenā ideja ir sakārtot noteiktā hierarhijā visus šos eksistējošos instrumentus. Ko es gribēju teikt? Ļoti daudz cilvēku, kuriem es tiekos, arī dažādi uzņēmumi, kuras viesojos, un man saka, ka lūk, jums ir pārāk daudz instrumentu, un mēs ļoti bieži nezinām, kur mums jāiet, kur jāgriežas. Eh, tad mēs gribam ar šo te pārdomu izvērtēt viens pieturs, iz, iz, izveidot viens pieturs mehānismu, un faktiski tas arī atbilst eh, vienai no rekomendācijām, kas ir izvirzīta izvērtējuma ziņojumā. Un tad mēs arī strādājam eh, pie Eiropas uh, fondu fonda izveides. Mēs sarājam kopā šeit ar kapitālu savienību, kapitāla tirgu savienību, ar mēģi investēt uh, jaunās inovatīvos uzņēmumos. Tā arī ir reakcija uz vienu konkrētu rekomendāciju. Tālāk trešais piemērs. Uh, šajā izvērtējuma ziņojumā ir konstatēts, ka dažādi programmas komponenti ir darbojušies e, diezgan izolēti, un e, atsevišķi programmas komponenti bija diezgan tīri, neelastīgi, un tas radīja neefektivitāti un arī daļai pārklāšanos. Šī situācija tagad ir uzlabota programmā apvārsnes 2020. Ir nepieciešams efektīvas sinerģijas, jo īpaši saistībā ar Eiropas programmām, piemēram, tās, tādām, kas tiek finansētas no struktūra fondiem. Un šodien man ir laba ziņa. Uh, ja zinat, ka mēs uzsākām šo ideju ekscelences zīmoks. T tas um, t bija tā kā saiknes ar struktūrfondiem un apārsni 2020. Tad, ja šeit ir kāds projekts vai MVU instruments, un, un tas ir ļoti labs instruments, tomēr no apāršņa 22 finansējuma nav naudas šim projektam, tad uh, Es un mana kolēģe Korīna eh, parakstīs certifikātu, kur ir teikts, ka, eh, ka šis projekts ir labs, bet finansējums viņam nav piešķirts. Mēs esam pasvī, parakstījuši jau 500 šāda veida ekscelences certifikāts. Un es gribētu arī apsveikt Spāniju un Itāliju, eh, kas darbojušās ļoti aktīvi un ir izmantojuši arī šo sinerģiju starp diviem finansējuma avotiem. Un tas ir tas lieliskais iegūms, ko mēs varam iegūt no sinerģiem. Uh, Un par šo sinerģiju runājot, es arī beigšu manu runu. Es eh, līdz ar to arī gribu beigt savu šo runu, pieskaroties Eiropas eh, FC mehānismam. Um, tātad eh, ir veikts aplēses, ka um, šis FC ir jau izmantojis 750 miljonu um, dažādu investīcijas fondu naudas ir sniegts arī atbalsts eh, MVU. 84 šādi projekti ir parakstīti par kopējo vērtību 1,8 miljardi. Runājot par kopējiem intra, infrastruktūras projektiem, 5, no 42, 5 ir tīms saistīti ar pētniecību un attīstību un inovācijām un saņēmuši finansējumu 325 miljonus un no šiem projektiem sagaidāmā privātā uh, tirgu ģenerētā summa būs apmēram 2 miljardi. Um, šie projekti attiec uz tādām lietām kā bioplasmasas, medicīniskā Alzheimera slimības ārstēšana, tērauda ražošana, biotehnoloģijas un tā tālāk. Vai jūs, vai es esmu apmierināts? Nē. Mēs gribam daudz vairāk Es um, arī viesojos citās valstīs un cenšos pārliecināt cilvēkus, ka ir nepieciešami projekti, kas ir, sā, kas ir saistīti ar pētniecību un inovācijām, jo tas ir viss EPSI pamatā. Uh, EPSI ir arī saistīts ar InnovFin, un šeit ir paredzēts FC e devis jau šim projektam 750 miljonus eiro, un tā ir daļa no apvārsnes 2020 programmas. Un mēs esam redzējuši, ka 420 miljoni vairāk eh, tiks eh, vēl sniegti no EFSI Inofin instrumentā tuvākajā nākotnē. Tad ļoti daudz projektu ir šobrīd tiek sagatavot finansējumu saņem, saņemšanai, un mana prioritāte ir tāda, ka, ka šīs te idejas, kas ir saistītas ar zinātnes veicināšanu, tie nonāk līdz ekonomiskiem sasniegumiem. Es esmu priecīgs eh, jums pastāstīt, eh, ka visas šīs ziņas var lasīt Eiropas investīciju projektu portālā EIPP. Tas ir jauns portāls, kas sāk darboties februārī un tas rādīs investoriem, eh, kā var darboties um, ar projektiem, kā meklēt iespējas un investēt, un eh, tādā veidā eh, varēs veicināt privāti un publiski projektu attīstību, padarīt projekts atraktīvs investētājiem. Eiropas investīciju konsultatīvais dienests ir operatīvs kopš pagājušā gada septembra. Šis dienests eh, dos piekļuvi arī konsultatīviem pasākumiem, ieskaitot arī InnoFin sistēmu, un tas viss atbalstīs eh, jaunu projektu identifikāciju, attīstību un konstatēšanu. Godējumie deputāti, priekšsēdētāji, es gribētu pabeigt citējot Miltonu Frīdmanu, kurš ir teicis vienu no lielākajām kļūdām, uh, ir vērtēt politikas un programmas eh, pēc eh, nolūkiem un nevis pēc rezultātiem. Un šodien es biju ieradies eh, šeit, lai stāstītu par rezultātiem, un es esmu pārliecināts, ka jūs man palīdzēsiet strādāt vēl labāk, lai mēs varētu kopīgiem spēkiem dot vēl lielāks ieguvums visiem mūsu Eiropas pilsoņiem. Paldies! Thank you very much. Paldies. Komisāra kungs. Mēs ļoti gaidījām, lai jūs ko sacītu par šiem septiņiem gadiem, septītās pamatprogrammas eh, gadiem, nu, drīzāk jau astoņa pusi, jo vairāku projektu īstenošana ilga vēl mazliet ilgāk. Tā kā, vai jūs varētu lūdzu šādā skatījumā eh, paskatīties? lai nākotnē pētniecību un jauninājumus mēs varētu veikt eh, labāk, eh, atskatoties uz, uz pagātnē gūtajām mācībām, kādu secinājumus uh, drīzāk varētu izdarīt raugoties nākotnē. Un, nu, vēlos sveikt mūsu vidū kādreizējo mūsu locekli, Romānu Jordanas kundzi. Viņa mm, kā mm, pie, darbojās šai komitejā desmit gadus apžēliņ. Eh, daži no mums pat atcerās to, kā tas bija. Tā kā eh, Jordanas kundze, nu, jūs esat mūsu mm, parlamenta, mūsu komitejas eh, pārstāvē kompānijas Acer valdē enerģijas tātad regulātorā. Ļoti svarīgi mums ir, ka jūs tur esat un mūs pārstāvat. Eh, arī vairāk citi kādreizējie mm, mūsu komitejas locekļi mums šodien ir pievienojušies. Bet, nu, eh, laiks sarunai, pārstāvot politiskās eh, grupas, vispirmām kārtām došu vārdu Ēlera kungam kā referentam, bet arī kā tāds partija grupas pārstāvim par apvārsni 2020. Priekšsādātāja kungs, komisāra kungs, liels paldies! Nu, vēlos eh, teikt jums, eh, ir, ir šī iespēja sēdēt blakus 7. samas programmas, eh, nu, tādam tā kā krustāvam, mūsu priekšstātājs Buzeks savulaik bija referents, un, un, un tas mm, viņa darba augļi tagad ir arī jūsu darba augļi, un jūs saskatāties uz, uz paveikto, mm, vērtēt to pozitīvi Bet kādas būtu šīs jūsu mācības, kuras jūsuprāt mēs varē, varam gūt, kuras esam guvuši, domājot par nākotni, kā strādāt labāk un citādāk? Un ir svarīgi un būtiski tas, ka jūs nes, neko nesat sacījis par eh, sinerģiju un šiem, šiem nu, sviras tādiem momentiem, tādiem mm, pletu efektiem, kādi varbūt eh, ir eh, izkristalizējušies. Un, uh, Eh, veicot analīzi, mēs konstatējam, ka ir pietrūkusi sinerģija ar citiem fondiem un, un, un tāda laba pozitīva ietekme mm, uz, uz kaut kādiem citiem procesiem. Eh, un, un no, tā, no šī jautājuma visi tā kā mēģina tā kā izvairīties, apiet to. Kā tad ir patiesībā jūs ieskatā? Un šis eh, jauninājuma iztrūkums, deficīts viens no lielā, lielajiem trūkumiem septītajā pamatprogrammā ir tas, ka joprojām ir šī liela atšķirība starp ES 15 un ES 13. Nu, iespējams, ka lielā mērā tas ir paša septītās pamatprogrammas tāds mantojums un vidēji termiņu pārskatā par to vajadzētu padomāt nopietnāk, jo šī plaisa, šī atstarpe mm, apvērsni 2020 paplašinās. Tas ir jautājums, kas noteikti būs jārisina un uh, nav pat uh, domstarpību uh, par to, ka 15. attālinās no 13. Uh, bet mēs te turpinām runāt kaut ko par izcilību. Uh, tas, lai mums ir kā papildu tāds stimuls, spiediens uh, kaut ko koriģēt, kaut ko darīt citādāk, uh, tieši konkrēti runājot par vidē termiņu pārskatu. Un uh, vēl domāju par vidēja termiņu pārskatu. Ir svarīgi, lai būtu laba tāda atskaitas sistēma, tādas objektīvas mērvienības, kā vērtēt sasniegto. Jo redziet par veiksmi, par panākumiem, mums patīk runāt, bet kā to izmērīt? Nu, viens variants ir pēc piešķirto patentu skaita, pēc uh, publicēto patentu skaita. Uh, Mums, es domāju, nākotnē ir jā, jāmācās izvirzīt konkrētus mērķus, līdzīgi kā tas ir ar CO2 samazināšanu, piemēram, un arī šeit vidē termiņu pārskatā varētu drīzāk uh, atkāpties no kaut kādiem abstraktiem skaitļiem, uh, tik un tik patenti, lūk, vai kā tam līdzīgi, bet uh, mēģināt definēt to, kas būtu uzskatāms par sasniegumu Eh, nevis tikai kaut kādus eh, šauri ņemtus eh, skaitļus minēt. Mm, drīzāk būtu jāizvirza kāds uzdevums, kāda, kāda, kāds, kāds rezultāts, kas būtu jāsasniedz, teiksim, kādā tehnoloģiju jomā, līdzīgi kā tas ir CO2 samazināšana, no nu, tā ir daudz kā kopīga. Un tad mēs varētu teikt, lūk, ir pozitīva virzība, rezultātu sasniegsim bet, nu, teiksim, pabeigšanā laikā varētu būt uh, problēma, un, un, un, un tad, tad būtu apmēram skaidrs, kur ir jāstrādā intensīvāk, jo apvērsni 2020 ir kas, uh, kas gluži uh, cits salīdzinājumā ar FP7, un mans jautājums ir tāds, vai vidēji termiņu pārskatam gatavojoties, mm, to nebūtu vērts izvērtēt. Paldies! Paldies, Kristiāna! Es un D. Eh, vārdā Zoriņo kungs. Priekšstādātāji, komisāra kungs, runāšu savā, nu, mūsu abu dzimtajā uh, valodā, komisāra kungs. Vēlējos jūs uzteikt ar paveikto, un gribēju pateikties par septītās pamatprogrammas izvērtējumu. Jāsaka, ka šīm programmām ir arī tāda labvēlīga ietekme uz inovācijām un izaugsmi. Mēs jau esam to ļoti uzmanīgi izpētījuši, un es domāju, ka šīs gūtās mācības mēs varam izmantot arī turpmāk. Jāsaka, mums ir daudz izaicinājumu, liels atšķirības, klimata pārmaiņas un tā tālāk, bet mēs vēlamies, lai atgrieztos šī ticība Eiropas tautsaimniecībai, Eiropas ekonomikai. Jāsaka, ka nesen uh, liels uzņēmums uh, krāpās ar emisiju vērtībām. Nu, uz to ir jārēģina, nu, ne tikai no tehnoloģiskā viedokļa raugoties. Šis ir digitālais laikmets, zinātne, inovācijas, tehnoloģijas, īstenībā, nu, tās ir tās nākotnē dzīvot spējīgās jomas. Ja mēs runājam par zinātni un uzņēmē darbību, resursiem un inovācijām, jūs bildāt patiesā, patiešām viedus vārdus šajā sakarā, runājot par ESIF Protams, tās ir ļoti vērtīgas investīcijas. Man šķiet, 50 miljārdi jau ir piešķirti, asignēti, bet tie ir tādi ļoti lieli, vērienīgi projekti, kam šī nauda tiek piešķirta. Bet es domāju, ka. Nu, apvārsnim 2020 arī nepieciešams Junkura plāns, un mums ir jāizveido arī šī viens pieturs aģentūra, par ko visu laiku tiek runāts. Jā, nu varētu teikt, ka ir viens tāds lodziņš šajā vienas pieturas aģentūrā, bet nu, tā ir jākļūst daudz sazarotākai. Ja mēs runājam par piekļuvi datiem, Eiropā ir jāapkopo zinātniskie dati un ir jānotiek to transferam. Uh, piekļuva šādiem zinātniskajiem datiem nevienmēr ir vienkārši. Ir jau, protams, arī līdzfinansējuma iespējas, un daudziem ir sarežģīti piekļūt eh, šim finansējumam, ņemot vērā līdzfinansējuma noteikumus. Tālāk tieši digitā, digitālais savienojums starp Latīņu Ameriku un Eiropu. Protams, arī šiem abiem varanajiem kontinentiem vajadzētu apmainīties ar dažādām, nu, teiksim, arī garīgām bagātībām, ar atklājumiem. Es nesen biju Belo Horizonte, un tur arī tika runāts par šādas infrastruktūras izveidi. Es domāju, ka mums ir ļoti aktuāli šādas praktiskas uh, iespējas izmantot. Paldies, Tošanovska kungs. EKR grupa. Es runāšu čehu valodā. Paldies. Arī es vēlos pateikties komisāra kungam par um, šo ziņojumu, šo atskatu uz 7. pamatprogrammas īstenošanas gaitu. Man ir prieks par šiem skaitļiem, par šiem rezultātiem. Uh, tie ir svarīgi, tie ir būtiski. Tagad, kad uh, apgrieziens uzņem apvērsnes 2020, šāda precīza, konkrēta atskaita ir ļoti nepieciešama uh, Tā ļauj mums izvērtēt eh, sasniegto, ieviest kādas korekcijas. Es eh, vēlējos sacīt, lūko, labi atceros, ka septītā pamatprogramma cita starpā arī paredzēja vairāku ietekmes izvērtējumu veikšanu, eh, cik, cik tā tie ir gatavi un, un cik lielā mērā tie secinājumi atbilst eh, sākotnējām prognozēm. Tās būtu kā tāds labs mantojums eh, tagad apvārsni 2020 īstenojot atbilstoši uh, sākotnējiem uzstādījumiem. Un vēl par septīto pamatprogrammu runājot bieži vien, mm, par to esam šeit runājuši, nereizi vien. Uh, Uh, un alaži esam nu, nonākuši pie tā, ka finansējums uh, dažādās valstīs ir ļoti tāds uh, atšķirīgs, intensitāte, apjomi atšķiras. Un tas nozīmē to, ka valstu spējas, iespējas, ambīcijas būtiski atšķiras. Mēs esam no savas puses mēģinājuši to ietekmēt, uh, Nu, atcerēsimies, ka septītā pamatprogramma bija pati tāda kom komplicēta, smaga un, un ne visi to spēja pēc visiem spēles noteikumiem īstenot. Tur bija saistības ar struktūru fondiem, lai mēģinātu kaut kā visus ietvert šai potenciālajā labumu guvēju lokā daž, dažādi tādi risinājumi tika izmēģināti. Tāpat arī atcerēsimies, ka 85% finansējuma tāpat nonāca tā dēvētajās vecajās dalību valstīs. Nu labi, paplašinājāmies jau sen, bet nu sauksim tās par vecajām un jaunajām valstīm. Paldies! Matiasa kundzei tiek dots vārds. Agora sim, muito obrigada, Sr. Presidente, muito obrigada, Sr. Comissário. Pela... Paldies, priekšsēdētāji. Komisāra kungs, paldies par jūsu uzstāšanos. Ļoti jauki, ka jūs esat pie mums ieradies, lai iepazīstinātu ar ziņojuma rezultātiem. Gribēju pavaicāt par vairākiem aspektiem, kas šajā izvērtējumā nav pietiekami labi izgaismoti. Nav nekāds noslēpums, ka visā pasaulē nu, regulāri tiek veikta zinātniska atklājumi, bet būtu labi ar tiem varētu dalīties. Jūsu pieminētie rādītāji ilustrē, ka 28 dalību valstis uh, sadarbojas, bet ir 77 valsts, ja nemaldos, kas piedalījās šajā darbā. Tā tad programmā, lai radītu darba vietas un uh, veicinātu izaugsmi. Protams, uh, attīstība un izpēte ir modernas sabiedrības attīstības pamatu pamatos bet ir problēmas, ko nevar atrisināt ne ar apvārsnes 2020 palīdzību, ne arī citām programmām, ne arī ar izpētes eh, septīto pamatprogrammu. Izvērtējuma ziņojumā tas ir pieminēts. Bet mums ir jādara vairāk, runājot arī par apvērsni 2020 ir nepieciešams jaunas darba vietas, ir līdzekļi, kas tiek jau ieguldīti inovācijās un attīstībā, bet ne gana daudz. Un vairums cilvēku, kas strādā pie šīm programmām, viņiem nav tādu pastāvīgu darba vietu. Nu jā, ar šādu modeļu palīdzību mēs vēlamies radīt jaunas darba vietas. Es nedomāju, ka tas ir tāds modelis, uz kuru tiekties. Ar septīto pamatprogrammu tas arī nebūs atrisināts. Es domāju, ka sākot strādāt pie apvārsnes 2020. programmas īstenošanas, gribēju pavaicāt komisāru kungam, kādi ir jūsu priekšlikumi. Runājot par pamatprogrammu un apvārsni 2020, ko varētu uzlabot, nu, bet kā parūpēties par pastāvīgām darba vietām šiem cilvēkiem? jo šīs pagaidām nav tādas ļoti ilgspējīgas un drošas darba vietas. Ir daudz tāds kvalificēts cilvēki, kas ir nodarbināti šo programmu ietvaros. Viņi veic ļoti vērtīgu darbu šajos institūtos un institūcijās. Viņi ir pieņemti uz laika darbā, bet nu, nav tādu pietiekam labu perspektīvu viņiem. Eiropa šajos projektos investē tik daudz līdzekļu, Un, protams, nevar runāt par izaugsmi un nākotni, ja pie programmām strādājošie cilvēki ir nodarbināti tik nedrošos apstākļos. Viņiem praktiski nav nekādu garantiju uz ilgspējīgu darba vietu. Nu, nav nekādu lielo perspektīvu arī. Ko jūs esat nolēms darīt, lai varētu garantēt šiem cilvēkiem labākus apstākļus? Viņiem ir tiesības, tāpat kā pārējiem darba ņēmējiem, baudīt labākus apstākļus, jo viņi ir ļoti, ļoti kvalificēti. Paldies par jūsu piezīmēm Kapēls kundze ENF grupas vārdā. Ankie. Paldies. Paldies priekšsēdētāji, paldies komisāra kungs. Jūs jau esat uh, ieradies uh, nu, vairāk kārt uh, parlamentā, arī esat vairāk kārt apmeklējis mūsu komiteju. Ir ļoti jauki, ka jūs esat tik uh, nu, nopietni pievērsies šim darbam, proti inovācijām, attīstībai, izpētē. Jāsaka, ka arī šajā jomā slēpjas. Uh, Uh, jauna darba vieta un izaugsmas panākuma ķīla. Jūs arī stāstījāt kā septītā pamatprogramma uh, ir ietekmējusi situāciju šajā jomā. Man liekas, ka rezultāti ir patiešām iespaidīgi, nevis tikai tādēļ, ka septītā izpētes pamatprogramma bija li, viena no lielākajām programmām, kas uh, maksā 55 miljārdus uh, un bija vairāki projekti. Uh, ļoti daudz projektu, ko varēja pateicoties šai programmai īstenot, un ir daudz projektu, kas nemaz vēl nav noslēgušies, pie tiem vēl tiek strādāts. Un tā tad arī panākt šos virošanas efektu no 1 līdz 11, 290 tūkstoši jaunu darba vietu, kas radīsies nākamo gadu laikā, un mēs runājam par apmēram 500 miljārdu eiro uh, pēļņu ieguvumu pateicoties šim multiplikātora efektam, un tas, protams, ir ļoti aktuāli Eiropā, gan cilvēkiem, gan nu, tautsaimniecībai kopumā. Jūs teicāt, ka pamatprogramma bija starptautiska rakstura, turjā piedalījās pētnieki no 170 valstīm, 50 tūkstoši cilvēku Marijas Kirī programmā vien. Uh, no 55 valstīm. Tas patiešām nu, ir eh, tāds eh, atzinības vērts fakts. Jūs teicāt, ka tika izveidot arī tāda darba grupa, politikas atbalstam izpēte un attīstība. Ir arī Eiropas 2020 programmas eh, prioritātes. Un ir eh, tā tad jāizmanto daža, dažādi rādītāji, lai izmērītu to veiksmi, eh, piemēram, arī IKP, bet ir vairākas ES dalību valsts, kas nav tik veiksmīgas, ņemot vērā 3% atzīmes šajā jomā. Es gribētu pavaicāt, kā tā ļoti praktiski varētu ieguldīt vēl vairāk pūliņu, lai šo nu, no, no IKP varētu piešķirt izpētē un attīstībai vairāk līdzekļu, tādā veidā arī vienkāršāk sasniedzot 2020. gada programmas mērķis. Un, ja mēs runājam par uh, apvārsni 2020, ir labāk jākoordinē nacionālās programmas ar Eiropas mērķiem un arī padomājot par investīciju fondu struktūru. Jā, ESIF, eh, es domāju, ir labs instruments eh, un jāparūpējas, lai finansējums būtu arī vienkāršāk pieejams tikko dibinātiem eh, uzņēmumiem un arī MVU. Es patiešām ar nepacietību gaidīšu, kādi būs rezultāti šī gada beigās. Es domāju, ka jāparūpējas par Eiropas konkurētspējas saglabāšanu starptautiskajā uh, arēnā. 80 miljārdi apvāršaniem 2020 ir ļoti liela summa, bet kas notiek Ķīnā, Dienvidu, Korejā, ASV? Uh, Tur īstenībā valsts izdevumi izpētē un attīstībā ir pat vēl lielāki nekā Eiropā. Jūs pats arī teicāt, ka mēs nedrīkstam nu, būt pasīvi. Ir, uh, jāgarantē, lai šīs izaugsmē un attīstībai tik svarīgās jomas tiktu arī attiecīgi finansiāli papildināts. Paldies, komisāra kungs! Šis bija pirmais uh, diskusija rauns, uh, uzstājās politisko grupu runātāji. Jūs tagad varētu atbildēt uz pirmo uh, jautājumu kopumu. President, thank you very much. Um, I uh, would ask you if you allow me to start uh, in. Paldies, priekšsēdētāji. Es uh, varbūt runāšu portugāļu valodā un arī atbildēšu uz jautājumu. Paldies, paldies Marijai Matiesai manai tautietei. Gribēju arī jūs uzslavēt ar vēlēšanu rezultātiem Portugālē. Jūs tur uh, izvērtāt ļoti veiksmīgu kampaņu. Jūs nu, vēlēšana kampaņā devāties arī uh, tādā ļoti optimistiskā veidā. Nu, tas bija patiešām iespaidīgi. Tagad par uh, eh, pilietis. Jūs pieminējāt kādu ļoti raksturīgu problēmu Eiropai, un tas neatiec tikai uz zinātnu un inovācijām, tā ir tāda darba tirgus problemātika. Ir uh, Eh, aizvien vairāk eh, tieši jauniešu vidū cilvēku, kam nav tādu pastāvīgu darba vietu, kas ar tādiem gadījumu un eh, laika darbiem mēģina tikt pie iztiks. Mums ir jāparūpējas par produktīvāku un konkurētspējīgāku Eiropu. Ir septītā izpētes pamatprogramma, programma apvārsnes 2020. Nu, šīs programmas jau ir domātas, lai Eiropu padarītu par konkurētspējīgāku un produktīvāku. Katrā gadījumā, pateicoties šīm programmām, radīsies arī jaunas darba vietas un ir jārūpējas, lai jaunā, teiksim, darba vietu paudze būtu tāda stabilāka. tika piešķirtas arī stipendijas um, zinātniekiem, pētniekiem, bet tas nav viss, ko mēs varam darīt arī inovāciju um, aspektā. Mēs uh, arī veicām dažādas testēšanas fāzes, mēs skatījāmies, uh, cik darba vietas, piemēram, radīja tie uzņēmumi, kas saņēmēs uh, finansējumu, un cik radīja tā, tās, kas, tie uzņēmumi, kas neradīja. Uh, kas nesaņem šādu finansējumu. Tas patiešām ir ļoti saistoši un mm, cienītā deputāts kundze šādas analīzes noteikti tiks veiktas un tad noteikti arī ir jāizskata vai jāapzina, vai šīs darba vietas ir tādas ilgspējīgas un stabilas. Mums ir jāapzinās, vai patiešām tādā veidā, pateicoties programmām, var uzlabot nodarbinātības apstākļus un vai Eiropa kļūst labāka vai tajā rodas labākas darba vietas. Septītā pamatprogramma darbojas pilnā spārā un ir valstis, kuru tempi projektu īstenošanā ir ātrāki, ir izcilības centri, izcilības programmas, citi teju teju ir sākuši darbu pie to īstenošanas, un citi jau ir krietni tālāk tikuši, ir jābūt arī twinning projektiem, partnerībām. Portugālē jau esam guvuši pieredzi šajā jomā un esam redzējuši arī ļoti tādu grodu augsts raudas projektu īstenošanu Polijā. Uh, Mums ir jāizmanto arī struktūra fonda līdzekļi un ir arī šo izcilības centru iniciatīva, kas ir ļoti vērtīga, lai mēs gūtu panākums šajā jomā. Matijas kundze, es turpināšu savu uzstāšanos portugāļu valodā, jo arī citi portugāļu deputāti man uzdeva jautājumus. Es domāju, mums vienmēr ir jābūt tādiem proaktīviem, lai vienmēr apzinātu, ko mēs varam izdarīt, kur var izdarīt vairāk, kur var izdarīt labāk. Un lai projekti varētu notikt saskaņā ar visiem priekšrakstiem. Jūs jau esat dzirdējuši, ka man, viena no manām prioritātēm ir atklāta zinātne. Atklāt zinātne visai pasaulē. Mēs to portugāļu valodā to saucam. Tātad pirmām kārtām datu pieejamība, datu publiskošana un arī zinātnes integritāte. Ja mēs runājam par piekļuvu datiem, par to uh, atklāšanu, nu šeit ir tomēr jāatrisina vairākas problēmas. Es ceru, ka tās drīzumā izdosies atrisināt. Tā tad jārunā par pirmām kārtām infrastruktūru, otrām kārtām par autortiesībām un arī par ekonomikas modeļiem. Mums arī ir jāapzinās, kā piemēram eh, izmantot šo paradigmu, jāmaksā, lai varētu iepazīties ar eh, konkrētiem datiem. Nīderlandes prezidentūra arī ir sākusi ķerties klāt šim jautājumam. Mums ir nepieciešami vairāki dzinuļi Eiropā. Ir pat eh, sagatavots lūgumraksts, lai uh, varētu piekļūt šiem datiem atklātā veidā, nemaksājot. Nu, tur ir savākts vairāk par desmit tūkstošiem parakstu. Apvērsnes 2020 ir programma, kam vajadzētu piedāvāt šos datus um, brīvi un atklātā veidā. Man liekas, komisija jau paziņoja, ka par autortiesībām mēs šo direktīvu aktualizēsim. Godātie deputāti, ja mēs runājam par datu izraci, tur ir jābūt eh, izņēmumiem, proti datu izrācē jābūt iespējamai par velti un atklātā veidā. Ja mēs runājam par Eiropas zinātni, ir nepieciešams atbilstīgas infrastruktūras. Es kopīgi ar Ettingeru kungu strādāju pie tā, lai radītu šādu Eiropas zinātnes mākoni, Science Cloud. Nu, tad tur eh, apkopotos datus varētu izmantot zinātnieki, kad viņiem tas būtu nepieciešams. Protams, informācija ir eh, pēc iespējas ātrāk eh, jānovada tālāk, jāvirz tālāk, un šis vats kabels uz Latīņu Ameriku ir patiešām ļoti vērienīgs projekts, un no tā ieguvējis būs visas puses. Mums jārunā, protams, arī par privātiem datiem, kas tādā veidā tiek pārraidīti. Un e, tik līdz manā rīcībā būs vairāk informācijas par sasniegto progresu, es jums par to informēšu. Nu, šī datu autostrāde patiešām ir ļoti novatorisks projekts, tam ir ārkārtīgi liela nozīme, un mēs e, tam varam tikai piekrist. We go. <laughs> And now, Mr. President. Un tagad priekšsēdētāji turpināšu angļu valodā. Lai visi pārējie arī labi saprot, man bija jāatbild uz portugāļu jautājumiem kopā, tā kā veidot vienu tādu atbilžu kārtu. Un tagad turpināšu angļu valodā. Vispirms atbildēšu uz Ēlerkunga jautājumu. Vispirms es nokonstatēju, ka viņš nesēž savā vietā, viņa priekšā ir pavisam cits vārds. Tas nav Ēlerkunga vārds. bet Tēlērkunga komentārus um, es varētu pieņemt par mērījumiem, par inovāciju plaisu, par sinerģijām un par svirošanu. Runājot par šo mērīšanu vai novērtēšanu, es pilnīgi piekrītu jums, Ēlēr kungs, ka šeit eh, tiešām mēs it kā mēram un vērtējam tikai publikācijas un patentus. Un es par to esmu ļoti nobežījies, jo es domāju, ka ja tādā pasaulē kā tagad ir tik ļoti daudz datu, uh, un jūs izmantojat tikai šīs te, to, vadlīnijas, tā kā, vai pieturas punkts, tad jūs varat radīt arī nepareizi stimulu. Mēs runājām par to, ka Dienvidkorejā ir vairāk kā simts zinātnieku, kas tika notiesāti, tāpēc, ka viņu darbi bija plaģiāti. Mēs negribam radīt tādus stimulus, kas varētu būt negatīvi sabiedrībai kopumā. Es uzskatu, ka līdz ar visiem tiem datiem, kas ir mūsu rīcībā, visi dati par apvārsni 2020 ļauj mums cerēt, ka mēs varēsim to visu mainīt. Mēs varēsim radīt, mēs varam radīt eh, citādus stimulus un nākamajos eh, mēnešos es eh, varbūt arī veltīšu savu laiku tālāk attīstot to, ko teica Marīca Matijas Um, mēs centīsimies korelēt investīcijas un, un finansējumu un cik darba vietu ir radīts ar šos uh, rādītājs. Tagad mēs esam spējīgi rīkoties plašāk, mēs varam radīt jaunus stimulus un arī pētījums ziņā mēs varam rīkoties plašāk. Mēs, uh, un nav nepieciešams uzskaitīt tikai patents vai tikai publikācijas. Starp citu, ja mēs šodien skatāmies uz patentiem, tie veido tikai ļoti nelielu daļu no visa intelektuālā īpašuma. Mēs varam vērtēt arī kaut ko citu. Es noteikti sekošu šim jautājumam, centīšos izdomāt kaut ko citu, un es labprāt arī uzklausīšu jūsu ierosinājumus. Tad vēl jūs runājāt par ES 15 un ES 13. EU 15, EU 13. Jā, tiešām šeit arī mēs gribam strādāt vairāk, bet ziņojumā ir sekojoša atziņa. Ir optimisms. Pat 7. pamatprogrammā 13 dalība valstis, kas ir iesaistījušās kopš 2004. gada, viņi ir saņēmuši e, par 3% vairāk nekā visas pārējās valsts, kas nav šādi iesaistījušās. Es domāju, ka mums vēl ir daudz, kas darām šai ziņā. Un tāpēc man sodījums vai jauns idejas, kaut kāds enerģētiski efekti, kas ir ekscelences atzīme. Un um, tādā veidā mēs varētu palīdzēt tiem, kas uh, kas e, vēl iet tikai pa ekscelences kāpnēm. Šī izcilības ekscelences ideja bija ļoti vienkārši ideja, un, kā jau es teicu, šodien mēs esam parakstījuši, uz šodienu esam parakstījuši vairāk kā 500 ekscelences certifikāts. Cilvēkiem patīk šis e, produkts. Un mums ir e, jāveido kaut kas līdzīgs, jāpiedāvā kāds līdzīgs idejas Tas viss ilustrē arī to, ko es teicu, ka ir nepieciešamas sinerģijas un arī inovāciju plaisa ir jāsamazina. Un šajā pārskatā, vidusposmu pārskatā, mēs rakstīsim, es ļoti ceru, par jauniem un novatoriskiem risinājumiem. Tušanovska kungs. Liels paldies par uh, to, ko jūs teicāt. Jūs runājāt par e, cerībām, par e, gaidām sakarā ar 7. E, pamatprogrammas rezultātiem. Es domāju, ka ziņojumā ir skaidri pateikts, ka lielākā daļa no šiem ieplānotajiem cerību momentiem ir sasniegti, un mēs esam pat pārsnieguši iecerēto. Es ļoti ceru, ka šis izvērtējums ziņojums tiešām sniegs pietiekami daudz eh, pierādījumu, ka ir radīts jauns darba vietas, ir radīti novatoriski uzņēmumi, arī pētniekiem un zinātniekiem ir labāks iespējas nodarboties ar eh, savu zinātnisko darbību, jo ir arī finansējums pieejams, tad vēl ir izcilības parametri. Eh, Droši vien atcerēsties arī mm, struktūru fondu eksistenci un enerģētisko efektu. Kā es jau teicu, atbildēja Eller kungam, mums ir nepieciešams jaunas idejas par to, kā tālāk attīstīt sinerģijas, jo šīs sinerģijas um, mēs esam veidojuši no apakšas uz augšu, tagad mēs novatoriski eh, risinam to no augšas uz apakšu. Un um, komisija ļoti cer, ka šāda pārmaiņa radīs lielāku dinamiku šajā nozare. Un es ļoti ceru, ka mēs eh, sadzirdēsim jaunas idejas, ka jūs palīdzēsiet tās ir eh, ģenerēt. Kapels kundze, liels paldies. Es neredzu, kur tad ir Kapels kundze. Bet es gribētu viņai pateikties par viņas komentāriem. Viņa arī runāja par sinerģijām un par konkurētspēju. Un par eh, konkurētspēju es tagad gribu izteikties. Eh, viens no šādiem ietekmes eh, rezultātiem, ko mēs pasvītrojums vai izvērtējumā, ir saistīts ar izmaiņām makroekonomiskajā situācijā. Agrāk makroekonomika fokusējās uz darba ražīgumu un, un kapitāla ražību, bet nekad ne, nav analizēta daudz faktoru produktivitāte. Tas ir novatorisks risinājums. Bet patiesībā to ir ļoti grūti novērtēt un izvērtēt. Tāpēc arī makroekonomikā parasti analizē darba produktivitāti un kapitāla produktivitāti. Tas ir vieglāk izvērtējams. Un, bet mēs redzam, ka tās valstis, kas, kam labāk ir paveicies, tur ir šī multifaktoru produktivitāte. Uh, Un šajā mūsu ziņojumā mēs rakstam, ka ir jāizdara spiediens uz valstīm, lai būtu šī multifaktoru produktivitāte, kas balstās uz inovācijām, ka tieši šāda veida produktivitāte ir tā, kas ražo, eh, rada jaunas darba vietas, eh, ja ir labāka kvalitāte, tad ir ekonomikai, tad ir labākas darba vietas kvalitatīvākas, un tas arī novieto jūs labākā konkrēta eh, stāvoklī ekonomika kā sacensības izpratnē. Būzekungs, jā, laikam uz visu atbildēt. Un tagad es došu vārdu citiem runātājiem. Ru, Rubikungs. Jā, izcietīm tank. Paldies, priekšsēdētāji. Septītā pamatprogramma 170 tūkstoši dažādu publikāciju, nu, tika sasniegts patiešām tāds ievērojams līmenis. Es gribēju paveicāt, kā šī 170 tūkstošus publikāciju uh, izmantot labāk mūsu, nu, turpmākajām eh, studijām, apmācībām. Ir izmantots arī eh, jaunas stratēģijas un arī Mēs varam, pateicoties, sociālos, pateicoties sociālajiem tīmekļiem, mēs varam redzēt, kā šie dati ir tikuši izmantoti un kā, piemēram, darbojas šī zinātnes matriksa. Tādēļ mums arī vajadzētu parūpēties, lai arī informācijas tehnoloģijas eh, varētu izmantot pietiekami labi, eh, izmantojot to arī izglītības nolūkos vienalga. Uh, vai MVU, vai universitātēs, vai bērnu dārzos. Jūs arī ļoti pareizi teicāt, ka ir jāpiemin MVU, vairāk vērības jāpievērš tieši tiem, jo bija 17 energo jomai veltīti projekti, viens bija saņēmis 740 miljonus eiro un Eirostās programma saņēma daudz mazāku summu, un tā tad tika veicināti 17 eh, energo projekti, tikai 4 no tiem bija no MVU, līdz ar to runājot par eh, apvērsni 2020 šeit noteikti varētu darīt vēl vairāk, un arī budžeta līdzekļi, protams, joprojām ir aktuāli varēs arī izmērīt šo projektu veiksmi, ņemot vērā gan IKP, gan uh, samaksātos nodokļus, gan radītās darba vietas. Un tā mēs varēsim nonākt pie nepieciešamiem rezultātiem. Paldies! Paņiku. Paldies! Kundri, Kudrīs Konza, lūdzu, jums vārds. Dziękuję, panie przewodniczący. E, panie komisarzu, mówiono tu... Paldies, priekšsēdētāji, komisāra kungs. E, mēs dzirdējām, ka šeit ir arī tāda šķirna, tāda plājas starp 13 dalībvalstīm un pārējām 15 dalībvalstīm. E, šī atšķirība izpaužas kā finansējuma e, atšķirība sevīrās pamatprogrammas kontekstā. Šī atšķirība ir ļoti liela. Uh, atšķirība ir milzīga, un izstrādājot programmu apvārsnis 2020, eh, bija tāds centiens izveidot mehānismus, lai palīdzētu jaunajām dalībvalstīm, tām, kas iestājas Eiropas Savienībā pēc 2004. gada, lai arī šīs valstis, kas iestājās vēlāk, būtu nonākušas līdz izcilības līmenim. Jūs teicāt, ka šeit ir arī kombinēts finansējums iespējams um, apvāršņa programmas nauda un uh, Eh, struktūra fondi tāda ir lieliska formula, tādu efektu var izmantot, lai uzlabotu finansējumu dalībvalsti. Bet jūs izcēlāt tikai šo izcilības zīmi, bet izcilības zīmes izsniegšana pati par sevi, vai tad tas eh, garantē, ka mm, tie projekti, kas ir saņēmuši šo certifikātu, saņems arī finansējumu no valsts? finansējuma avotiem. Un šai ziņā man ir vēl viens jautājums, kāda ir situācija ar twinning programmām, jo arī šādā programmā bija paredzēts līdzfinansējums, kopīgs finansējums no struktūrfondiem un no programmas apvārsnes 2020. Es personīgi domāju, ka šāda kombinācija ir vienīgā iespēja uh, un kas ļauj izmantot struktūru fondus, kas ir paredzēti zinātnes stimulēšanai jaunajās dalībvalstī. Tas ļauj nodrošināt, ka šī nauda netiek tērēta zemes eh, zinātniskās kvalitātes projektiem vai arī projektiem, kur ir zema izcilības pakāpe. Jo šeit ir garantēts, ir noteikti nosacījumi šis līdzfinansējums no fāšņa 2020. 20 Vai jums ir kādi citi um, priekšlikumi vēl atskaitot šo izcilības zīmi un twinning programmu, jo es uzskatu, ka pa šo ceļu ejot, tas ir vienīgā iespēja arī uzlabot um, situāciju un uzlabot izcilības līmeni jaunajās valstīs. Un um, programmā apvērsnis uh, nebūs tik liela atšķirība starp šo valstu grupām, kā tas bija septītajā ietver programmā. Tālāk Lopes kundze. Paldies priekšsēdētāji. Es gribētu pateikties eh, komisāru kungam par to, ka viņš ir atnācis uz mūsu komitejas sēdi šodien. Atbalsts pētniecībai un eh, zināšanām ir tāda joma, kur Eiropas Savienībai ir ļoti pozitīva pieredze gadu gaitā. Ja mēs lasam komisijas paziņojumu, lasot šo tekstu, man radās bāžas. Esmu nobežīsies par šo projektu nākotni. Mēs skaidri redzam, kādus akcentus ir likusi komisija, un šis akcents ir uz investīciju un inovāciju privatizāciju. Publiskā politika fokusējas uz uzņēmumu kompāniju mērķiem. Tieši runājot par inovāciju, sanāk, ka mēs no publiskiem resursiem subsidējam privātos uzņēmumus, un pastāv risks, ka uh, varbūt noteikts jomas tiks atstātas novārtā tādas, kas nedos um, nekavējoties uh, kādu peļņu vai kādu ieguvumu. Attiecīgi tās neattīstīsies, ja tur netiks doti finanšu resursi. Un arī ir uh, tāda diskriminācijas ar dažādiem reģioniem. Ir arī reģioni, kur ražošanas modeļi nav tik ļoti attīstīti, risinājums varētu būt tieši kohēzijas kritērija izmantošana attiecībā uz eh, pētniecības eh, finansējumu. Līdz ar to arī labāk sinerģija varētu rasties ar struktūra fondiem. Mēs jau par to varētu arī plašāk parunāt. Vēl viens eh, risks ir saistīts ar to, ka zināšanu radīšana ļoti bieži saistīta tikai ar um, tādu mērogu kā peļņa, privātā peļņa un eh, šāda saikne nav īpaši veiksmīga. Es arī neredzu atsauci uz sociālo dialogu un uz sociāliem partneriem, jo tas ir ļoti svarīgs jautājums, tad, kad mēs runājam par inovatīviem risinājumiem un nākotnes rūpniecības attīstību. Mēs aicinām izmantot šos fondus un ir jāiesaist jā, arī sociālās sociālās krīzes darīt, lai būtu labās kvalitātes darba vietas. Paldies, Derojas kundze. Paldies, priekšsēdētāji. Es gribētu iesākumā teikt, ka šis ziņojums ir ļoti pozitīvs, rezultāti arī ir labi un programma darbojas veiksmīgi. Un komisijas loma arī ir ļoti svarīga ir rekomendācijas, kas izriet no šī ziņojuma, un ir skaidri redzams, ka komisija ir gatava uzklausīt ierosinājumus un ir gatava veikt arī analīzi, attiecīgi analizēt to, kas notiek pētniecības jomā. Un šeit runājot par sinerģētisko efektu ar struktūru fondiem, kopēju interešu projektu īstenošana, lai arī palīdzētu valstīm, kur ir grūtības. Visas šīs lietas ir apsveicamas. Arī rekomendācijas komisijai ļoti labas, tātad es jums apsveicu ar šo ziņojumu, bet ir noteikti uh, fakti mani pārsteidz. Viens ieguldīties eiro rada 11 uh, eiro ieguvumu konkurētspējas celšanas ziņā. Tas ir ļoti milzīgs sasniegums, ļoti iespaidīgs cipars. Vajadzētu informēt par šo sasniegumu plašāk ir svarīgi saglabāt svarīgos eh, projektus mūsu tālāk attīstībai. Tas ir jādara saskaņā ar programmu apvērsnes 2020. Vai jums ir kāda stratēģija, kā jūs domājat, atrisināt šo problēmu? Mēs zinām, kāda sociālā un ekonomiskā sekas varētu šī programma izraisīt. Un tad eh, visās programmās ir eh, centieni uzlabot inovācijas, arī uh, noregulēt izaicinājums mūsu sabiedrībā. Ir arī noteikti pozitīvi piemēri, arī ieskaitot starptautiskā sadarbības laukā. Un tāpēc ir ļoti svarīgi jaunajā ietvarā visas šīs institīvas turpināt. Un arī piekļuvi zinātnē, atvērta zinātnes tāda forma, arī tam ir izšķirīga nozīme, lai veicinātu pētniecību un inovācijas nākamajā to attīstības fāzē. Un runājot par patentiem, šeit uh, nav vienāds, vienādi ietekmi visiem, visām nozarēm. Piemēram, veselības nozarē patentiem ir milzīga nozīme. Un vai turpināsiet analizēt šo lietu vai nav, šeit kāda konflikts ar publiskām interesēm. Un Dažreiz, dažreiz ir grūtības e, piekļūt šiem zinātnes sasniegumiem. Un arī cena varētu būt tāds nepārvarams šķērslis, runājot par inovācijām. Lielākā daļa pētījumu finansē no valsts līdzekļiem, piekļuva zinātnē ir kaut kas tāds, e, kas būtu jāaptur prātā un jātīsta arī patenti, lai nebūtu konflikts ar publiskām interesēm. Pirkonen kundze. Yes, thank you, Chairman. Paldies, priekšsādātāji. Arī es vēlos pateikties komisāram par uh, ierašanos, uh, par to, ka dalījāties savās pārdomās, savā vērtējumā. Mums kā itra locekļiem tas ir ļoti nozīmīgi, vērtīgi. Daudzas mūsu rekomendācijas jau savulaik ir ņemtas vērā un iestrādātas programmā apvārsnes 2020 Eh, mani savukārt eh, pārsteidz tas, ka atsevišķos gadījumos rezultāti tiešām ir fantastiski labi. Mm, eh, tās atsauksmes, kuras es esmu dzirdējis no, no pētniekiem, no mazajiem uzņēmumiem, cilvēki ir sajūsmā. Reiz cilvēki sūdzējās par birokrātiju, par smagu administrāciju un tā tālāk, un, un tagad situācija dažos līmeņos ir pārvērtusies līdz nepazīšanai. Uh, Nu, jā, ir atšķirības starp dalību valstīm. Nīderlanda ir, ir, ir eh, paņēmusi to, to, to nosmēlusi to krējumu principā un, un brīnišķīgus projektus finansējusi un īstenojusi. Arī mēs, Somija, manā valsts Somija, ir, ir spējusi eh, šo programmu izmantot maksimāli. Un eh, tas tēls, kāds bija šai programmai kādreiz, proti smagnēja, grūta, apgrūtinoša, tas ir tagad piedara pagātnei. Somijā dažādi partneri, piemēram, tātad 10% no dalībniekiem, kas savulaik piedalījās 7. programmā, tikai 10% tagad sūdzas, ka šādas grūtības ir sastopamas joprojām. Nu, nezinu, varbūt viņi sastapās ar kādām negaidītām, neparedzētām grūtībām. Bet, nu, Daudzas dalība valstis joprojām saskars ar krīzes sekām, samazina finansējumu, optimizē fin valsts budžeta līdzekļus, apgriež naudu pētniecībai. Un, ja septītās programmas laikā konkurence bija ļoti sīva, tad tagad tā ir kļuvusi vēl niknāka un uh, pētnieki norāda bieži vien, ka viņu projekts ir lielisks, bet ir grūti sacensties ar citiem tikpat lieliskiem projektiem, jo pieteikumu ir ļoti daudz. Tie visi ir ļoti darbietilpīgi, šie, šie pieteikumi, šo projektu pieteikumu sagatavošana, bet nu tā tas diemžēl ir, visiem naudas neatradīsies, ja nu vienīgi tā kaut kur brīnumainā kārtā atrodas. Jā, Es, komisāra kungs, pavisam īsi piebildīšu lūko. Mēs 7. pamatprogrammā mm, ieviesām pāris eh, jauninājumus, kaut ko tādu, kas nekad nebija ticis darīts. Un vēlos tagad ļoti īsas atbildes no jums. Eh, kādas piecas jaunas eh, idejas jūs varētu minēt? nu, labi, nu, no vienas līdz eh, šādā veidā izvērtēt šos jaunievedumus. Uh, Eiropas eh, pētniecības padome, jūsu vērtējums no 1 līdz 10 ballēm, teiksim, otram kārtām šīs te apvienotās tehnoloģiju iniciatīvas, lai iesaistītu nozari mm, šai plānošanā, bet viss netika darīts aiz slēgtām durvīm. Trešām kārtām uh, Uh, visai Eiropas uh, pētniecības infrastruktūru, ceturtām kārtām uh, šīs tā pārobežu sociālās pārmaiņas, šis jēdziens, šis koncepts, tālāk riska līdzdalīšanas finanšu instruments. Nu, tagad ir Junkera programma, kas principā lielā mērā piedāvā to pašu, bet kā, kāds ir jūsu vērtējums šiem jauniem vedumiem? Pieci? Liksiet pieci, ja? Desmit eh, ir vislabākā atzīme, viens ir, ir, ir, ir, eh, ir sliktākā atzīme. Aha, nu, labi, labi. Sākšu ar, ar jums, eh, jūsu piedāvāto kārtību. Vispēc pētniecības padome lieku desmit. Nu, tiešām nevienu pašu brīdi neesmu dzirdējis kādu kritisku piezīmi par šo ierosmi. Apvienotās tehnoloģiju institīvas, nu, te es liktu deviņi, jo pētniecības padomē ieliku desmit. Visiem desmit nepienāks, bet jebkurā gadījumā arī brīnišķīga iniciatīva, kas ir sev attaisnojusi pētniecības infrastruktūra, nu, te drīzāk astoņi jo tas viss e, ilgu laiku ir, ir, ir tapis un nācis e, ilgāk nekā savulaik bijām domājuši. Šis pār, pārobežu sociālās pārmaiņas desmit e, ļoti vērtīga, kritiski nozīmīga iniciatīva, tālāk riska šis pārdeles līdzdalīšanas mehānisms. Nu, te arī liktu deviņi, jo, nu, Tas bija kā tāds uh, Eiropas strateģisko investīciju fonda nu, uh, priekšgājējs, prekursors. Mm. Nu, lūk, jums uh, pavisam īsts atbildes. Es jau saliktu visiem desmit, bet gribēju izcelt tieši šo pētniecības padomi mm, kā, kā unikālu, ko, ko principā visi vienbalsīgi slavē. Tālāk pavisam īsi atbildēšu uz klātsošo jautājumiem. Rubika kunga jautājums par MVU lielo lomu. Septītajā programmā tiešām izdevās 6,4 miljārdus novirzīt mazajiem vidējiem uzņēmumiem, bet mums ir jāiet tālāk jo gal galā MBU ir eh, nodarbinātības, tas, tas nastas nesēji, tie lielākie, eh, un, un eh, tur roda šīs jaunās darba vietas vispirmām kārtām. Un izglītības specifika un programma specifika ir jākoriģē, tur ir vēl plaši darbi veicami. Tālāk jautājums nāko drīz, kas atvainojos Barbara par to, ka šādi izrunājos uzvārdu par twinning šīm, nu, tādām pāru veidošanu. Nu, šai programmas atbalsts ir vairākos miljonos mērams. Uz 17. gada beigām bija šķiet 169 šādi pāri atradušies, 530 trīs personas kopā iesaistījušās. Tā kā, jā, vēl viens brīnišķīgs rezultāts nosūtīšu jums uh, konkrēti ciparus par Poliju uh, atsevišķi e-pastā, ja vēlaties. Tālāk Lopesas kundzes uh, jautājums. Jā, buenas tardes, saka komisārs. Viena lieta ir ļoti svarīga. Ir nepieciešams labs līdzsvars starp uh, publisko finansējumu un privāto finansējumu. Abi ir nepieciešami, lai zinātnē jauninājuma process iet uz priekšu. Um, fundamentālā zinātne rāda absolūti jaunas zināšanas, un te nu, ir nepieciešams eh, viennozīmīgi publiskais finansējums. Tā tas ir, un tā tam ir jābūt. Uh, programmā 2020 esam centušies šo principu nostiprināt, eh, visādā ziņā atbalstīt Eiropas pētniecības padome. Ālaži mm, ir, ir, ir šo, šo zināšanu radīšanu uh, atbalstījusi un virzījusi, un te publiskais finansējums eh, ir un paliks eh, primārais eh, priekšnosacījums. Nešaubieties ne par matu, ka es rokām un kājām aizstāvu šo principu. Eiropas trumpis ir tas, ka mēs esam spējuši nosargāt šo finansējumu. Tāpat arī ir, ir svarīgi lai būtu iespējams piesaistīt papildu finansējumu no privātā sektora. Papildu finansējumu. Mm, un visi šie līdzekļi, protams, ir labi, cienījami, vērtīgi, noderīgi. Mm, jo Mm, zināšanas, idejas atklājumi ir jāpārvērš eh, produktā, komerciāli mm, lietojamā kādā risinājumā, un te bez naudas neiztikt. Nu, um, ir daži, kas aizstāv starpdisciplināro pieeju un sociālo, sociālā dialoga lielo nozīmi jaunu ideju un zināšanu ģenerēšanā. Jā, es par, es par to nešaubos Kabesona Ruizas kundze, es piekrītu. Mums ir jāspēj eh, labāk eh, komunicēt, vēstīt sabiedrībai šos, šos eh, salīdzinājumus, ka lūk, viena investētā eira dod 11 eiro atdevi. Tā tas patiešām ir. 7. pamatprogrammā 8% iesaistīto valstu 86% no Eiropas Savienības. Eh, nu, šāda citu valstu iesaistītība, mūsuprāt, ir tikai sākums, ir eh, plašākai eh, sadarbībai jābūt. Un noteikti jums uz e-pastu var aizsūtīt precīzāku informāciju par patentiem, par, par veselības nozari, no galvas nespēšu tā uzreiz atbildēt. Jā, paldies visiem par jautājumiem. Tiešām interesanti, kā, kā jūs formulējat savus jautājumus. Es, es esmu pārsteigts, izbrīnīts par, par to pozitīvo vērtējumu, kādu dzirdu, kādu pieņemu, bet ir svarīgi ieklausīties, kādi tieši sasniegumi tiek uzteikti, tiek slavēti. Birokrātijas samazinājums, eh, tas bieži tiek minēts, eh, bet tik un tā joprojām bieži cilvēki arī sūdzas par to, ka pilnībā liekā birokrātija nav izskausta. Tāpēc eh, nedrīkstam atslāpt, dusēt uz lauriem mm, un darbs ir jāturpina apvārsne 2020 jau arī jau tiek pozitīvi vērtēts. Bet ir, ir šī, šis pieņēmums, šīs eh, nepamatotās, eh, iracionālās eh, bailes un vilcināšanās, aizbildināšanās ar, ar to, ka tur viss ir tik grūti, tik sarežģīti, ka nemaz nav vērts mēģināt. Nē, mums ir jāizkliedē šis, šis pieņēmums, šis uh, pilnīgi nepamatotais uzskats, uh, kas šur tur vēl joprojām ir sastopams Un tas mums vienkārši ir jāizdara. Tā kā jūsu sacītais tiešām ir, ir, ir man paprātam, nedrīkstam nemirklī eh, atlaisties uz šiem lauriem. Eh, svinēt, atzīmēt, eh, jā, tā, tā skaisti prezentēt šos sasniegumus, to gan, uh, lai visi redz, eh, ko esam spējuši, bet eh, nu, par, par, par dusēšanu nedrīkstam uh, uh, pat domāt, jo darbs ir jāturpina. Paldies, priekšsētāji, paldies komisāra kungs, paldies par atbildēm, paldies par jūsu klātbūtni. Uh, kā jau teicu, uz jūsu pleciem gulstas liela atbildība par pētniecību Eiropā. Uh, Uh, un paldies, ka vienmēr, vienmēr, kad vien esam jūs uzaicinājuši, vienmēr esat atraduši laiku, lai arī uh, ierastos pie mums. Paldies! Dargie kolēģi! Astotais darba kārtības punkts uh, - revīzijas palātas īpašais ziņojums uzlabojot energoapgādes drošību, izveidojot iekšējo energotirgu. tirgu vairāk eh, pūliņu. Ovenkungs tagad uzstāsies, viņš ir Eiropas revizijas palātas uh, darbinieks. Viņš tātad uzstāsies prezentāciju, tad būs uh, eh, viedokļa apmaiņa. Of... Eiropas revīzijas palāta ir sagatavojusi īpašu ziņojumu par uh, Uh, energoapgādes drošību un piedāvājusi deviņas uh, rekomendācijas, kas mums ir ārkārtīgi aktuāli, aktuāls un sirsnīgi sveicu jūs, uh, Ovena kungs, pie mums komitejā un Jā, manā rīcībā esošā informācija ir uh, pareiza, tad jūs mūs iepazīstināsiet ar šīm rekomendācijām, jeb ieteikumiem. Un, e, protams, tās būs arī ļoti svarīgas mūsu turpmākajam darbam komitejā. Lūdzu, došu jums vārdu. Thank you. Very... Paldies, godātājs priekšsēdētā kungs komitejas locekļi. Liels paldies, ka jūs man uzaicinājāt un devāt iespēju revīzijas palātas vārdā šai godātajai komitejai piedāvāt uh, šo prezentāciju. Kimosta kungs uh, palīdzēs tātad man ar tehnisko nodrošinājumu. Viņš ir mana biroja vadītājs un uh, gribēju arī pateikties tātad kolēģiem par smago darbu, kas ieguldīts ziņojumu tapšanā. Es tāpat šo ziņojumu jau esmu prezentējis Kokobu komitejā, tātad budžeta kontrolas komitejā Mums bija ļoti auglīgas diskusijas pēc tam, un, protams, ar nepacietību gaidīšu arī jūsu viedokļus. Tātad aptuveni 3,7 miljārdi eiro no ES budžeta tika atvēlēti energoinfrastruktūras izveidē no 2007. līdz 2013. gadam. Uh, un papildus 7,4, tātad divkārša summa ir paredzēti e, laika posmam no 14. līdz 20. gadam. Energo apgādes drošība Eiropā ir ļoti aktuāla, ņemot vērā to, ka pasauli kļūst aizvien uh, Eh, neprognozējamāka, tādēļ ir jāizveido iekšējais tirgus un eh, jādomā par labākiem starpsavienojumiem. Vienotais energo tirgus ir regulators un infrastruktūras veidojums. Veidā mēs varētu labāk eh, dalīties ar gāzu un elektrību Eiropas Savienībā. Un trešā likumdošanas pakotne tika pieņemta 2009. gadā, 11. gadā Eh, padome teica, ka ir jāpilnveido eh, iekšējais enerģijas tirgus. Un, protams, mums ar audita palīdzību vajadzēja uh, secināt, kādā veidā šīs tirgus politikas uh, pasākumi tiek uh, ieviesti un vai patiešām kaut kādā veidā uh, mēs esam nonākuši pie energoapgādes drošības. 2007. gadā mēs um, tika tātad izvērtēti kopš 2007. gada pieņemtie politiskie pasākumi. Mēs izpētījām četrus reģionus apkārt um, Igaunijai, Lietuvai un Zviedrijai, tātad ņemot vērā Baltijas energo tirgus starpsavienojumu plānu jeb BEMIP. Tālāk pie Bulgārijas veicām pētījumus Polijas un Spānijas Es pats biju Igaunijā, redzēju Estlink 2 projektu, jāsaka, ka tas bija ļoti labs paraugs, bija arī Lietuvā un Bulgārijā. Mēs arī aplūkojām 15 ES līdzfinansētos projektus. Un auditā mēs skatījāmies arī, eh, kā tā tad tiek pārraidīta elektrība, kā nu, enerģija tiek eh, uzglabāta, ņemot vērā arī uh, Eh, šos eh, sašķidrinātās dabas gāzes eh, terminālus. Kādi tad ir secinājumi? Jāsaka, ka Eiropas Savienības mērķis šo vienoto tirgu pilnveidot līdz 2014. gadam netika sasniegts, jo Eiropas Savienības uh, likumdošanas arhitektūra vēl joprojām pilnībā nav pārņemta un, piemēram, energoregulātori nevienmēr ir pilnīgi neatkarīgi un viņiem nav arī pietiekami daudz pilnvaru un resursu, lai padarītu savu darbu attiecīgi. Un ir arī ļoti daudz uh, atšķirību energotirgus organizēšanā dalību valstīs, un tas, protams, liek šķēršļus uh, vienotā tirgus izveidošanas ceļā. Ir arī dažādi tehniski pasākumi, lai tirgus varētu darboties uh, tādā sadarbspējas režīmā, bet tas nevienmēr tiek arī īstenots. Un ir arī nu, tāds kā fragmentēts uh, tirgus Eiropā, un to pilnveidot padarīt vienā tā veselā būs ļoti liels darbs. Kādas tad ir šīs uh, uh, vairumtirdzniecības enerģijas cenas dalību valstīs? Arī tās ir ļoti atšķirīgas. Tālāk enerģijas infrastruktūra Eiropā joprojām nav uh, tāda, kas varētu atļaut pilnībā integrēt tirgus. Jāsaka, ka infrastruktūra vienā dalība valstī var ietekmēt energoplūsmu citā. Tā tad ir valstis, kas eh, bieži vien ir tādas tranzīta valstis, bet eh, starp savienojumi nevar darboties pietiekami labi, ņemot vērā, ka tranzīta valstīs, piemēram, Francijā, rodas. Um, tranzīta grūtības. Protams, mums ir rūpīgi jāizpēta, kādas ir vajadzības Eiropas Savienībā, lai varētu arī labāk saprast, tieši kurās enerģijas infrastruktūrās ir visakūtāk nepieciešams finansējums, un esošā infrastruktūra nav izmantota pilnībā tās potenciālā. Jāsaka, ka Polijā ir energotīkla apmēram 5 gigavātu apmērā, bet tos nevar tirgot komerc tirgu, ņemot vērā to, ka TSO ir uh, uh, ieviesuši ierobežojumus jo ir arī viņi, piemēram, pērk elektrību no Vācijas. Mums ir jāizveido pārobežu infrastruktūra, bet tām ir uh, jābūt uh, sadarbības auglim. Mums vajadzētu domāt par daudz nacionālām uh, trans šīm TSO, tātad pārraides operatoriem tālāk. Eiropas Savienības finansiālais atbalsts Ir jau vairāk instrumenti, lai to visu paveikt. Eiropas Savienībā ir finansējuma instrumenti, lai uzlabotu energo infrastruktūru, bet iekšējais energo tirgus nevienam no šiem instrumentiem nav galvenais mērķis. Un Eiropas uh, IIPA programma nav uh, sasniegusi savu sākotnējo mērķi, proti uh, E, īsā laika periodā veicināt ekonomisko izaugsmi. Un tagad, ja mēs runājam par ieteikumiem, e, protams, e, jūs varat arī ar šo prezentāciju iepazīties, tas tā ir pielikt klāt ziņojumam. Pirmām kārtām, kāds ir pirmais ieteikums? Mēs iesakām. Uh, uzsākt pārkāpuma procedūras pret dalību valstīm līdz 2016. gada beigām, ja nekas netiks panākts. Otrām kārtām dalību valstīm vajadzētu parūpēties, lai nacionālās eh, regulējošās iestādes būtu pilnīgi neatkarīgas, lai tām būtu pietiekami daudz resursu un lai to pilnvars netikt ierobežotas un jāparūpējas, eh, lai. Uh, energoregulātoru sadarbības aģentūrai būtu visas kompetences, tādā veidā tā varētu mm, piekļūt informācijai no dalību valstīm ir jābūt arī labākiem gāzes un elektrības tīrzniecības mehānismiem, tiem jābūt caurskatāmiem, ir jāuzlabo arī elektrības tīklu kodi līdz 2015. gadam īstenībā tas bija jāpadara. Es sapratu, nu, vakardien, pagājušā nedēļā, kad uzstājos ar šo ziņojumu kontu komitejā, uh, Eh, ir divi tīklu kodi, kas joprojām netiek izpausti, bet nu, eh, piekļuva to informācijai būs ļoti svarīga un tādā veidā varētu uzlabot arī likumdošanu. Un, eh, ja mēs runājam par elektrību, elektrība, komisijai vajadzētu domāt par elektrības starp savienojumu mērķu īstenošanu, ņemot vērā tirgu valdošās vajadzības, nevis ņemot vērā fiksētu dalību valstu produkcijas kapacitāti. Un, ja runājam par gāzi, ir jābūt arī konkrētam eh, mērķam, modelim un eh, jāizmanto arī eh, šie LNG termināli. Tāpat komisijai vajadzētu apzināta pārobežu enerģijas infrastruktūra, kas nav pilnībā izmantota, un jāsadarbojas ar dalību valstīm, lai šī infrastruktūra tiktu izmantota vienotā energotirgus labā. Tāpat jāpadomā par vietējo uh, TSO izveidi un ir jāveic arī izvērtējums, kas tad Eiropas Savienībā ir īsti nepieciešams attīstot vienoto enerģijas tirgu. Jo jāsaka, ka Eiropas Savienības gāzes pieprasījums ir bijis pārvērtāts. Komisijai vajadzētu izstrādāt priekšlikumus, uh, E, skatoties, kuru infrastruktūru finansējot, ņemot vērā energotirgus funkcionēšanu dalību valstīs. Mēs esam patiešām gandarīti, ka komisija ņēma vērā vairumu mūsu ieteikumu. Paldies jums par to un ar prieku tagad uzklausīšu jautājumus. Paldies! Jā, nu tas bija ļoti aizrunīgi. Tagad uh, Runājot par dalību valstīm, tām ir jāizmanto savas pilnvaras un komisijai jāizmanto savas pilnvaras, eh, lai nu, arī padomē paziņotu, cik svarīga ir sadarbība radot eh, šo vienoto enerģijas tirgu. Dārgie kolēģi, Nu, būtu ļoti jauki, ja jūs varētu uzdot jautājumus. Blanko Lopes kungs pirmais. Paldies, priekšsēdētāji. Paldies par sniegto informāciju un ziņojumā ir vairāki ļoti nozīmīgi vērojumi. Pirmkārt, enerģijas infrastruktūra. Jāsaka, ka tā nav pilnīgi atbilstoša, lai varētu integrēt šo vienoto tirgu. Starp savienojumi ir jāuzlabo, ja mēs vēlamies labāku plūsmu un Ir projekti, kas netika pietiekami prioritizēti, un Eiropas Savienība līdz ar to nevar pietiekami daudz investēt šo projektu īstenošanā. Ir jābūt infrastruktūras attīstības izvērtēšanas projektam vai mums vajag vēl vairāk datu, vēl vairāk pierādījumu, vēl vairāk izvērtējumu, lai varētu apzināti kuras, eh, kuri reģiona Eiropas Savienībā ir tās sauktās enerģijas salas, vai tad mums ir nepieciešams vēl vairāk argumentu, lai pierādītu, ka vienotais tirgus nav savienojams ar eh, enerģijas salām? Un vai nevajadzētu patiešām eh, kā vienu no prioritātēm nospraust šo enerģijas salu izskaušanu? Liels paldies, kolēģi! Ežens Tovšanovskis, lūdzu. Děkuji, pane předsedo. Jā, velmi děkuji za tu, tu přísné posu. Paldies, priekšsēdētē. Es gribētu jums pateikties par šo ļoti stingro vērtējumu. Jūs veicāt šo reviziju tik ļoti stingri un ļoti stingri analizējāt situāciju enerģētikas jomā. Uh, Eiropā. Es domāju, ka šīs, šīs, ting, šī stingrība atbilst arī reali, realitātei enerģētikas jomā, un tas ir ļoti svarīgi mums visiem. E, daudz, kas jau ir pateikts, bet es uzdošu tikai vienu jautājumu. Es uzskatu, ka ziņojums ir ļoti interesants. Es gribētu arī zināt, e, kā jūsuprāt ir situācija E, Eiropas e, elektrības tirgu. Kādi ir e, riski, jūsuprāt, kas dod arī zināmu nestabilitāti, lai mēs zinātu, kā ir ar elektrības ražošanu noteiktos reģionos, piemēram, Vācijā, nu, noteikti daļu dod vēja enerģija. Un tas varētu būt arī kā drauds vai apdraudējums, kamēr E, citās e, valstīs tas pats varētu dot arī zināmu stabilitāti un arī ļautu liberalizēt šo tirgu. Paldies. Tālāk nākamais runātājs ir Balčitis kungs. Ačiū, gerbiamas pirmininkė. Paldies, e, priekšsēdētāji. Vispirms es gribētu pateikties revizijas palātas pārstāvjiem Mēs runājām ar šiem pārstāvjiem arī budžeta kontrolas komitejā. Mēs iztirzējām finansiāls jautājums. Šodien vajadzētu ieskrīties šī jautājuma būtībā. Nevajadzētu izmantot lozungus, bet vajadzētu pēc būtības skatīt jautājumus. Esošie cipari ļoti skaidri norāda, ka mēs esam ļoti komplicētā situācijā. Uh, Mēs e, strādājam un cenšamies izveidot integrētu energotirgu. Esam to darījuši pēdējo sešu gadu laikā, bet ir skaidrs, ka komisijai nav izdevies panākt e, rezultātu, proti nav precīzi izkalkulēti mērķi Eiropas Savienības enerģētikas stratēģijā. Bez komisijas veiktajiem aprēķiniem ir ļoti grūti definēt un noteikt, kāda infrastruktūra mums būs vajadzīga. Ir arī ļoti daudz neveiksmes atlasot projektus. Tie nevienmēr ir pietiekami labas kvalitātes un ļoti daudz finansējumi ir tādējādi arī pazaudēts, jo daudz projekts vajadzēja apturēt īstenošanas vidu. Mēs zinām, ka arī trešo enerģētikas paketi ir mm, paredzēts pārņemt dalībvalstu nacionālā likumdošana. 19 dalībvalstis uz šo brīdi šo uzdevumu nav veikušas. Ovenkungs eh, arī minēja projektus. arī par reģioniem piemēram, Baltijas reģions un uh, Pāli, Polijas uh, reģions. Un uh, šeit ir zināms pamats bažām, un ir arī pārsteigums. Bet runājot par ECR Tā ir organizācija, kas analizē enerģētikas tirgu un rada šīs politiskās rekomendācijas. Tā ir mm, ESA organizācija, bet viņiem nav tiesības pieprasīt attiecīgo informāciju no dalībvalstīm. Bez šādas informācijas komisija nav spējīga pieņemt lēmumus. Un e, bez lēmumiem nav iespējams neko darīt. Tāpēc vēlreiz gribu atkārtot e, to, ka esmu ļoti pateicīgs revīzijas palātai, bet tajā pat laikā jautājums arī komisijai, ko tad mēs darīsim tālāk? Šī situācija ļoti īpatnēja. arī šīs atšķirinātās gāzes termināla situācija ir īpatnēja, tad, kad viena valsts eh, vēlas eh, investēt eh, termināļa būvē, bet citas valstis neizsaka gatavību pirkt šo gāzes produktu. Es domāju, ka vajadzētu daudz vairāk pievērst uzmanību realitātei šajā komitejā. Nākamais runājums. Eh, Paldies. Gribēju pateikties revīzijas palātas pārstāvim par šo prezentāciju. Es varu piekrist, ka mums ir jāuzlabo energoapgādes drošība. Arī uh, dabas gāzes piegāda šeit ir ļoti aktuāla. Mums, protams, ir jāapzina, kādas ir kopīgās vajadzības, kāds ir kopīgais pieprasījums visā Eiropas Savienībā. Bija šeit ļoti daudz uh, vērtīgu atziņu, ko dzirdējām. Ir jābūt pārobežu infrastruktūrai, un, protams, tas nozīmē arī labāku sadarbību starp dalību valstīm. Tālāk energo tirgus pilnveide. Šo uzdevumu mēs nedrīkstam ignorēt. Valsts uh, kontroli ir arī, protams, no svāra, tirgus ir jāregulē un energo apgādē jātiek garantētai. Tādēļ arī ir jābūt uh, tādam konkrētam nacionālās elastības līmenim. Regulātoriem, protams, arī ir jāspēlē savu lomu. Jūs pieminējāt eh, regulātors arī savā prezentācijā. Bet kādus trūkumus jūs eh, atpazināt, eh, strādājot pie ziņojuma, ņemot vērā šos enerģijas tirgus? Tika iz, tātad izpētīt situācijas sešās dalību valstīs. Es domāju, ka mums vajadzētu iepazīties ar tādu detalizētāku ainu, kādas ir dalībvalstu rīcībā esošos iespējas. Vai ir iespējams eh, nu, labāk apzināt, kādu iespēju tas atstāja arī uz dālību valstīm? Par Kipru arī vajadzētu vairāk painteresēties. Jūs savā ziņojumā teicāt, ka tā ir tāda tipiska izolēta energosala, kas eh, nu, ir izolēta no lielajiem energotīkliem. Tādēļ ir nepieciešama laba infrastruktūra, ir jāizmanto dabas gāzes. Uh, atradnes par 100%, un tad e, Kīpra varētu būt daudz nozīmīgāks spēlētājs visā šajā energoapgādes drošības tīklā e, Eiropā. Jā, ir jābūt šiem sašķidrinātās dabas gāzes termināliem, un tādā veidā šķidro gāzi varēs izmantot labāk, un Jāsaka, ka arī uh, vidusjūras austrumu daļā ir šāds gāzes atradums. Tās arī varētu labāk izmantot. Paldies. Thank you. Konfaldkungs, paldies par šo lielisko ziņojumu. Un paldies par ļoti labajām rekomendācijām, paldies par secinājumiem. Es pilnīgi piekrītu kolēģi, kas teica, ka ir e, veikts liels solis e, enerģetikas e, tirgus sakārtošana. Es izskatījos konkrētos piemērus, un man ir daži jautājumi. Jūs pieminējāt atsevišķas valsts, Franciju un tā tālāk. Vai jūs nevarētu nedaudz vairāk pastāstīt par šiem piemēriem? Mums ir jāzina konkrētāk, kur ir problēmas un kādas tas ir. Un ļoti labi, ka jūs rakstat rekomendācijas, piemēram, otrajā rekomendācijā es tirgus uzraudzības ziņojums bija pieminēts viņu rīcībā. Nav pietiekami daudz informācijas, jo no dalībvalstīm šāda informācija nav saņemta. Tā ir problēma. Un vēl šis jautājums saistībā ar ESU ir tāds, ka vajadzētu dot ne tikai pilnvarojumu, ne tikai uzdevumu šai aģentūrai, bet arī uh, vai, vai iestādēm, bet arī resursus ir jādod. Tālāk par trūkumiem. Problēmas dalī, starp dalībvalstīm, bet es teiktu arī dalībvalstīs iekšā ir iekšēji trūkumi, iekšējā šaurās vietas. Un tas arī ir um, šķērslis vienotā enerģētikas tirgus attīstībā. Un tad par reģionālajiem TSO Tā ir ļoti laba rekomendācija, kaut gan ļoti grūti varbūt īstermiņā to realizēt. Es domāju, ka šeit ir um, daudz jāstrādā, bet tomēr būtu interesanti no jums dzirdēt, uh, kā īstenot šo rekomendāciju par reģionālajiem TSO. Ļoti liels paldies, kolēģi. Eh, tas arī ir jautājums par pārkāpumu procedūru. Eh, nevajadzētu sākt ar Luksemburgas Eiropas tiesu. Eh, tas ir pēdējais solis. Ir jāsāk eh, ar, ar eh, Digi Energy, tātad eh, enerģētikas ģenerāla direktorā. Jūs varat precizēt priekšlikuma būtību un eh, varbūt arī varētu padomāt par instrumentiem, kas rosinātu dalībvalstīm veicināt vienotā tirkus veidošanu. Tālāk nākamais runātājs paldies, paldies, Ovenkungs. Viss runā komisijas pārstāvs. Eh, vispirms mēs gribētu pateikties Ovenkungam un viņa kolēģiem par šo ziņojumu. Mēs tiešām atbalstām visus šos konstatējumus un eh, to pašu varētu teikt arī par rekomendācijām. Tomēr man ir jāpasvītro, ka ļoti daudz no tā, kas ir rekomendēts un kas ir pareizi izcelts ziņojumā, jau ir nonācis komisijas redzes lokā un notiek pasākumi, kas ir gandrīz jau vai pabeigti. Es gribēju runātājs tiek mikrofons. Es gribēju arī paturpināt atsevišķi idejas, ko izcēla deputāti. Par vienotā tirgus pabeigšanu. Jā, tiešām mēs neesam to izdarījuši. 2014. gads bija noteikts kā šī uzdevuma izpildes datums, bet tomēr mums ir jāskatās uz priekšu, jādara viss, ko mēs varam izdarīt, lai pabeigtu vienotā tirgus izveidošanu pēc iespējas drīzāk. Mēs pilnībā atbalstam visas bažas, kas ir uzrakstītas šajā ziņojumā Atbalstam arī tos deputātus, kas pauda bažas. Mums vispirms ir jāizdara tā, lai visi dalību valsts rīkotos atbilstīgi trešās energopaketes normām. Un pagājušā gada oktobrī mēs esam pabeiguši pēdējo uh, nacionālo um, energo likumu pārbaudi. Mēs izpētījām visas 28 dalībvalsts Un runājot par trešo energo paketi, mēs eh, esam uzsākuši jau pilnīgi visas pārkāpumu procedūras. Šīs procedūras ir dažādā statusā. Mums ir eh, daži gadījumi, kas ir nonākuši līdz tiesai. Mums ir arī pamatots eh, atzinums atsevišķos gadījumos uzrakstīts. Citām valstīm mēs esam adresējuši tikai pirmo informatīvo vēstuli. Un mm, tur, kur ir pabeigt šī pārbauda, tie jau sākuši šo pilotu projektu, pilot ledger. Un tad arī tālāk mēs strādājam. Un nu, esmu nedaudz arī bēdīgs par dzirdēto kritiku. Šodien situācija nebūtu nav tik ļoti slikta, piemēram, gāze. Mums jau ir četri kodi no pieciem, kas darbojas, un viens ir tarifu kods un tas tiks sakārtots marta mēnesī komitoloģijas procedūra. Par elektrību runājot, mums ir mērķis deviņi kodi. No tiem četri jau ir pabeigti komitoloģijas eh, procedūrā, un trīs ir apvienoti pārveidojot par vienu Un nākamā mēnesī to izskatīs arī komitoloģijas procedūrā, un divi ir tikai atlikuši. Un Oven kungs lūdza, lai es vairāk pastāstu par to, kādi ir mūsu plāni, kāpēc mēs esam aizskavējuši šo procesu. E, tas ir e, līdzsvarošanas balansa kods, un tas tiešām ir viens no svarīgākajiem kodiem, kas ļauj funkcionēt iekšējiem elektrotirgumu, arī tam, lai varētu atjaunojumos resursus integrēt. Uh, Tas, šis kaut kas svarīgs arī energo resursu joma. Mēs esam sagatavojuši jaunu likumdošanas priekšlikumu par jauno tirgus dizainu elektrības tirgu, un mēs piedāvājam arī jaunu regulu par risku, tātad, lai nodrošinātu piegāžu drošību Un visi šie kodi un visas šīs lietas ir eh, saistīti savā starpā. Un vispirms mums jāskatās, kas ir jāsakārto ar likuma palīdzību un kas var palikt kā regulējums caur kodiem. Šis darbs ir gandrīz vai pabeigts, un, un es tagad atbildēšu ļoti precīzi. Mēs negaidīsim, kamēr darbs pie kodiem tiks pabeigts, lai turpinātu virzīt likumdošanas priekšlikumu. Nē, mēs sāksim strādāt, mēs. Uh, Um, iesniegsim komitejās, komitoloģijas procedūrā un darīsim to jau gada sākumā. Mēs darīsim visu, kas ir jādara likumdošanas ziņā, šis darbs notiek. Un tagad uh, līdzekus tam mēs arī virzam kodu jautājumu ierastajā veidā. Tas uh, situācija nav nemaz tik slikta, un daudzas no jūsu rekomendācijām jau tiek uh, kārtotas, darbi notiek. Par infrastruktūru šeit es gribētu teikt, ka nav tāda vispārēja vajadzību izvērtējuma. Un tas, ko jūs rakstat, ir pārāk uh, plaši. Mums ir desmit gadu tīkla attīstības plāns, tur notiek pasākumi, kas tiek realizēti. Tāpat laikā es piekrītu revīzijas palāts atzinumam uh, par to, ka mums ir nepieciešams labāk prioritizēt projektus arī PS, PSI sakarā ir jānosaka šīs prioritātes. Un 2017. gadu mēs gaidām, lai varētu atvērt regulu, lai mēs varētu identificēt tos PSI, kas ir absolūti nepieciešami, lai pabeigtu energotirgu. Tā ir pirmā kategorija, tad otra kategorija ir pārējie PSI, un trešā kategorija būs projekti, kas ir uz robežas um, starp Eiropas Savienības um, teritoriju pie robežas un um, tuvējo kaimiņu valsti. Lūk, mēs strādāsim ar pārobežu infrastruktūru, tā ir jāizmanto visā pilnībā. Šeit es pilnībā piekrītu jums, jums tiešām ir taisnība par šīm apgrieztām plūsmām. Ir nedaudz grūtāk strādāt ar ilgtermiņa kontraktiem. Elektrība kā mērķis, jā, mēs to esam noteikuši, mēs to darām, saprot, ka man ir jāatrāk Tālāk strateģiskās infrastruktūras eh, instalācija. Jūs eh, saistat to ar LNG gāzi. Tātad jūs redzēsiet, ka 10. februārī iznāks mūsu elektrības strateģijas dokuments, un tur būs deviņi konkrēti infrastruktūras pasākumi. Un lai tos izpildītu, lai izmantotu šo elektrību vairāk, tātad tas ir šo pasākumu mērķis. Par pārvaldību vairāk pilnvaras ESA, ja to mēs atbalstam un arī mūsu eh, priekšlikumā, kas būs gatavs gada beigās par elektrību, par eh, tirgus mm, dizainu. Eh, tad jūs redzat, ka ESA pilnvaras tiek stiprināts un ESA tiks dot arī tieši piekļuve visai vajadzīgai informācijai. Šeit nav, nav problēma, kas vairāk saistās ar dalībvalstīm. Problēma ir ar TSO Un reģionālais eh, TSO, es piekrītu tam deputātam, kas teica, ka par to mēs eh, runāsim vēlāk. Tirgus sakārtos daudz, ko mums nevajadzētu neko uzspiest, bet ko mēs darīsim, mēs um, pieprasīsim, lai būtu reģionālā sadarbības starp TSO. Mēs izveidosim reģionālos centrus, eh, tādus, kur TSO darbojas kopā. Un visbeidzot, šis ir jautājums, kur komisija nav sekojusi rekomendācijai. Tie ir šis nosacījuma elements ko piedāvā revizijas palāta, kādi nosacījumi, tad netiek piešķirt finansējums projektam, kas ir saistīts ar dalību valsti, kur nav funkcionējoši tirgus, kas darbotos saskaņā ar trešo enerģētikas pakotni. Mums šeit ir fundamentāla problēma, jo jo fonda nauda netiek tiešā veidā piešķirta dalībvalstīm, bet gan uzņēmumiem, tie privāti uzņēmumi un TSO operatori. Un mm, šādi vispārēji nosacījumi tie sodīs tātad uzņēmums un sistēmas operators TSO, kas nav atbildīgi par to, ka nav nodrošināta saskanība ar trešo enerģētikas pakotni. Un tas apstādinās tad ļoti daudz tāds svarīgs projekts bet ar eh, Ovenu mm, mums mm, bija tāda privāta diskusija, un, mm, un viņš piedāvāja man dažas idejas, un ko es tagad varētu piedāvāt pretīm. Ta, tad mēs atbalstītu nevis vispārējais tādas nosacījums, bet gan, eh, tā kā mēs redzam šo SEF naudas piešķiršanu projektiem, mums ir kritērijas šajā procedūrā, kas ir saistīts ar eh, pārobežu ietekmi. Uh, es varētu vēl pagarināt šo kriteriju, paplašināt, sakot, ka šajā kriterijā mums ir jāizanalizē arī tas, vai attiecīgā dalībvalstī, ar ko ir savienojums, tirgus noteikumi tiek ievēroti tādā veidā, ka tie neliek šķēršļus pilnīgai efektivitātei, pilnīgai lietošanai šīm mm, infrastruktūras iekārtas gabalam. Tātad es došu, teiksim, jums piemēru, es došu nulli no pieciem punktiem, ja kādā valstī būtu eksporta liegums. Jo tas, ja, ja tāda norma būtu, tad, tad šīs infrastruktūras elementa lietdarība būtu pilnībā likvidēta. Eh, tad eh, varbūt mēs nedarīsim to horizontāli, bet eh, drīzāk mērtiecīgi pašvērtēšanas procesā, tad te būs tāda mērtiecīga bāze. Un ja tiesa mm, piedāvātu kaut ko tādu kā redzējumu, tad komisija pieņemtu arī šo devīto rekomendāciju. Un tad es gribētu vēl izteikt divus īsus komentārus, atbildot kolēģiem un jums. Energo salas, mm, tam tas ir, te ir jākļūst par prioritāti, prioritāts jautājums. Tā ir ļoti skaidra prioritāte sakarā ar SEF finansējumu. Esmu priecīgs pateikt, ka šodien mums jau ir divi veiksmīgi risinājumi. Pirmais ir GIPL, tas ir savienojums starp Poliju un Lietuvu. Mēs esam e, likvidējuši Baltijas gāzes e, izolēto salu. Un tālāk e, Igaunija, Somija, arī tur savienojums, un mēs arī izbeigsim šo situāciju, kad Somija ir tāda mm, gāzes mm, izolētā sala. Un e, tādā veidā mēs arī piešķirsim šo finansējumu. Tas ir, kā mēs likvidējam šos šķērsus vai šaurās vietas. Tālāk Taranovska kungs e, arī uzdeva ļoti svarīgu jautājumu. Viņš teica e, par šo mm, cirku cirkulējošo plūsmu, kas varētu bojāt citus tīklus. Jā, mēs noteikti ņemsim vērā to, domājot par tirgus um, projektēšanas iniciatīvu. Tad um, mēs uh, arī centīsimies nokārtot šo jautājumu. Un tad līdz ar to es laikam esmu visu pateicis, liels paldies un šķiet, ka Līdz ar to mēs esam pabeiguši runāt par iekšējo enerģētikas tirgu. Alvenkungs, vai gribētu kaut ko komentēt? Un, varbūt kāds padom. Kur te mums jāiet? Court of Auditors. Thank you very much, Chair, and thank you to the members and to the committee. Paldies, priekšsēdētāji, paldies, uh, un paldies par šiem labajiem vārdiem komentāriem. Priekšsēdētājs ļoti īsi varbūt atbildēšu komitejas locekļiem, katram no viņiem, kas uzdev jautājumus, un pēc tam varbūt īsumā komentēšu komisijas eh, teikto. Vispirms eh, Blanko Lopes eh, runāja par to, ka, mm, ka tiek mazinās investīcijas Eiropas Savienībā. Bet es norādīju uz dublēšanos, bet faktiski pieejamais finansējums ir relatīvi neliela daļa, kas cirkulē šajā tirgu. Uh, Un šeit ir arī kalkulācijas, un vide ir 0,8 miljardi eiro katru gadu eh, vecajā ES periodā. 0,8 miljardi eiro tas ir finansējums un kombinējam ar TSO, ar EIB investīcijām, kas varbūt ir 14 miljārdi. Tātad Eiropas finansējums nav tas lielākais gabals, bet varbūt tas ir ļoti svarīgs signāls. Komisija tad eh, rāda, kā tiek tērēta mm, mm, nodokļu maksātāja nauda, kur var eh, ģenerēt vēl jaunas investīcijas. Eh, tāpēc ļoti pareizi būtu, mm, lai komisija šos investīciju lēmums tiktu pie, pieņemts ļoti pareizi. Un tāpēc ir nepieciešams arī strateģiski izvērtēt vajadzības, lai novērtētu un tiešām atrastu pareizos projektus, kur, kas saņem investīcijas. Tavanovska kungs runāja par eh, vārdiem tādiem stingrs un bargs. Eh, es negribētu, lai tā apzīmē man darbu, tomēr mūsu uzdevums ir dot tādu līdzsvarotu skatījumu. Un varbūt arī pārējie, eh, pārējie man piekritīs, ka mums vēl ir garš ceļš ejams līdz pilnīgam en enerģijas tirgus īstenošanas momentam. Uh, Jūs runājat par, par šo nestabilitātes risku, par šo Vācijas vēja enerģijas ražošanu, kas varētu būt ar negatīvām sekām. Jā, protams, šī atjaunojamo resursu problēmu izmantošana tīklos, tas ir milzīgs izaicinājums. Šeit ir jautājums par to, kā sasniegt līdzsvaru, lai tas būtu pareizi, un tāpēc arī izcēlu šo jautājumu. Bet iekšējais. Ja energo resursu tirgus plašākā geogrāfiskā jomā, un tā ir laba ideja, jo tā diversificē riskus. Varbūt vienā vietā um, vējš pūš, un citā vietā nav, saule vienā vietā ir, citā nav, un um, tādā plašākā tīklā jūs um, diversificējat riskus, un tāpēc šis vienotais tirgus ir ļoti laba ideja. Un arī šajā polijas Vācijas kontekstā šeit palīdzētu šis TSO risinājums reģionāls uh, un polijas kontekstā uh, varbūt varētu labāk tirgot neparedzētās plūsmas, kas nāk no Vācijas, un tas varētu dot labumu patērētājiem, būtu cenu zemāks un arī būtu labākas investīcijas iekšējos poļu tīklos, un tas varētu arī palīdzēt risināt kaut kādas neparastas uh, gadījumas. Paldies, Balčītis kungs, par jūsu komentāriem. Jūs divreiz noklausieties vienu to pašu stāstu, bet jūs ļoti laipni atbildējāt. Jūs eh, runājat par eh, transponēšanu, jūs eh, vakar arī runājāt par mūsu ziņojumu. Es mm, domāju, ka mums ir apmēram desmit dalībās, pret kurām ir ir pārkāpuma procedūra saskaņā ar 258. pantu. Un tad apmēram 15 15 valsts, kas ved šo dialogu, un vēl daži dalībvalstis e, vēl nav izlēmts, e, vai tur būs vēstule, vai, vai būs pārkāpu procedūra, vai kas. E, katrā ziņā ļoti labi, ka komisija sāka, ka viņi strādā pie šī jautājuma, ilustrēja to ar piemēriem. Labi, ka komisija arī runā par to, ka ESA būtu jādod lielāks pilnvars, jo viņiem ir nepieciešama informācija, lai veiktu darbus. Un es arī dzirdēju par jaunām pilnvarām. Es eh, pilnībā saprotu, ka tas ir jāturpina un šai, šai komandai viņiem eh, ir vēl liela darbi priekšā. Silikjota kungs interesējās par valstu regulātoriem. Uh, Un es domāju, mums ir pietiekami daudz faktu mūsu atskaitē par, par to, cik tās efektīvi darbojas, kādi ir trūkumi, kādas ir nepilnības, un es sarunās tas atklājas, kur dalībvalstīm ir, ir vienai no otras kļūdām pieredzes jāmācās, jāizdara secinām, jāspēj sadarboties tālāk vai eh, es varētu pievērsties eh, kādām konkrētām valstīm, piemēram, Kiprai, nu visu vienā eh, atskaitē nespējam izdarīt, un turklāt nākam, nākamā gada garumā ir paredzēti divi jauni ziņojumi šādas atskaitas, kuras prezentēšu jūs priekšā. Es, piemēram, vādu pētījumu kur, uh, kur mēs pievērsīsimies uh, mūsu klimata pārmaiņu procesa centieniem uh, vairākās valstīs pievērsīsimies. Un cik lielā kungam var teikt tikai to, ka Kipra ir valsts ar ļoti interesantu potenciālu. Pirms divām nedēļām izziņojām mūsu darba programmu šim gadam, un revīzijas palāta ir tieši norādījusi, ka enerģētika un klimats uh, ka tiem ir jābūt uh, mūsu prioritāriem jautājumiem, uzdevumiem, domājot apāršana 2020 kontekstā, un es uh, būšu atbildīgais par tādu plašu mm, pārskatu par to, kas notiek uh, šajos darbības virzienos, un tad noteikti arī pievērsīsimies tam, ko jūs sacījāt. Jo, nu, ir enerģijas salas un ir burtiskas salas Eiropā. Tālāk, nākamais jā, jautājums bija uh, konkrēti piemēri, ka lūk ir nepieciešami mūsu ziņojumā. Tas viss ir pretēji parlamentu iekšējiem noteikumiem. Nesmu atnesis līdzi šos dokumentus, bet lūdzu uzrunājiet mani kādu citu mūsu komitejas manu kolēģi un mēs jebkuram no jums varam sniegt eh, plašāku, izsmeļošāku informāciju par jūsu interesējošiem jautājumiem. Tālāk, nedaudz plašāk par, to, par tām jomām, kuras mūsu ieskatā ir viss eh, par tām teritorijām, kas varētu kļūt par tādām izteikām tranzīta zonām. Nu, divas lielās, eh, tās būtiskākās jau pieminēju. Es nevienu nekritizēju vai, vai, vai neizceļu. Uh, Um, Francija, gluži objektīva apsvērumu dēļ, ir ievēroja, valsts ar ievērojumu tranzīta potenciālu, kā elektrības tā gāzes tirgos. Um, nu, jautājums ir par, par, par caurlaidību, par pārvades jaudām. Otram kārtām Polija. Arī šeit ir maksimāli jāizmanto esošie starpsavienojumi Polijā, ziemeļa austrumos tieši Polijas Nu, un tur ar, ar jebkuru no jums esmu gatavs eh, diskutēt, eh, pamatot, eh, tālāk klāstīt. Un PCI būtā būtība ir atrast projektu, kas prioritāri tiek atbalstīts šīs, šos pudeļu kaklus šaurās vietas procesu virzībā novēršot un likvidējot. Mēs noteikti balstāmies uz, uz, uz gūtajām mācībām, labajā praksē, uh, um, ir veiksmes stāsti, Somu, Igauņu, Estlink uh, divi, piemēram, uh, nu, kaut kas tur nedarbojās, uh, tas ir ticis konstatēts, uh, ir ieviestas korekcijas, mm, un Borkārta kungam uh, saku paldies par, par uh, iedrošinošiem vārdiem. Man ļoti interesē jūsu vērtējums par komisijas sākotnēji noraidītajām rekomendācijām Paldies, Burkhardt kungs, ka to atminējāties. Šādi komentāri ir ļoti vērtīgi un nepieciešami. Un ņemot vērā to, ka komisārs Šefcovičs ir nepārprotami izteicies, jūs par Nord Stream 2 runājāt, ja? bet, nu, princips ir universāls. Eiropas Savienība atbalstīs tikai tādus infrastruktūras projektus, kas atbilst eh, enerģētikas savienības pamatprincipiem. Un, nu, tas arī ir tas, citādāk pateikt to nav iespējams. Uh, jūs eh, gal galā tajā visa, visā esat iekšā, saprotat, par ko ir runa un, un, un spējat šos procesus ietekmēt. Paldies! Paldies tātad. Uh, projects of common interest Mm, kopīgu interesu projekti ir ārkārtīgi nozīmīgi. Paturēsim to prātā un atcerēsimies. Paldies, paldies, draugi, par šo lielisko sarunu, par ārkārtīgi nozīmīgiem jautājumiem, iekšējo enerģētikas tirgu un revīzijas palātas iesaisti šī tirgus darbībā. Paldies, kungiem! Nākamais punkts devītais mūsu šīs dienas darba kārtībā. Kosmosa tirgus apguves iespējas. Del Ponta kungs ir mūsu viesis. Nu, mēs tā gaidījām, tā, tā cerējām, ka reiz varēsim par šo jautājumu padiskutēt. Nu, lūk, pēc mūsu komitejas pieprasījuma ir veikts pētījums par kosmosa tirgus apgovis iespējām Eiropā. Šeit šajā pētījumā tiek izcirzēti tie pasākumi un priekšnosacījumi, kas būtu nepieciešami, lai Eiropa daudz plašāk ielaustos kosmosā, izmantotu to uh, datu ieguvē un, un tā tālāk un tā tālāk. It īpaši domājot par mūsu uh, flagmaņa institīvām, Koperniku un Galileju. Ir eh, milzu līdzekļi ieguldīti un, un, un ir eh, nepieciešama eh, atdeve un kāda rezultāta. Tā kā sveicu mūsu viesus, esiet sveicināts, kundze, Laura Delpontas kundze, vārds jums, ko tad pētījāt un ko esat noskaidrojuši? kā Eiropai veicas ar, ar, ar uh, kosmosa tirgus iekarošanu. Paldies, paldies par jūsu ievadvārdiem, tev ir ļoti laipni. Man patiesas prieks būt šodien šeit, lai iepazīstinātu jūs ar ļoti interesantu pētījumu par to, uh, kā Eiropas uh, biznesa uzņēmēji apgūst kosmosa piedāvātās iespējas Eh, kāpēc eh, gan lai Eiropas uzņēmēji un patērētāji interesētos par kosmosu? Nu, redziet, aizvadītajos desmit gados Eiropas Savienība ir ieguldījusi gandrīz sešus miljārdus, lai eh, iz, izveidotu, iekoptu savu kosmosa infrastruktūru. Šī brīža finanšu periodā ir iezīmēti 11 miljārdi kosmosa infrastruktūras tālākai izveidai, un tas ir absolūti pamatoti. Pirmkārtām jau tāpēc, ka Eiropas Savienībai ir nepieciešama autonoma un uh, suverēna kosmosa infrastruktūra. Otram kārtām tāpēc, ka uh, satelītu pakalpojumu izaugsme uh, noteikti dos būtisku ieguldījumu Eiropas Savienības tautsainicības izaugsmē. Uh, šeit ir milzīgs socioekonomisku ieguvumu potenciāls kosmosa apgūves projektiem. Tā kā uh, Tas ir eh, tāds eh, gudras plānošanas jautājums, eh, un tam mēs arī pievērsāmies. Kā visprātīgāk būtu rīkoties Eiropas Savienībai, lai kā valstis, kā tā privātā sektorā plašāk tiktu izmantoti kosmosa infrastruktūras piedāvātās iespējas Un uh, mēs uh, veicām datu analīzi, pievērsāmies uh, tirgus pētījumiem, atsevišķiem individuāliem gadījumiem un pārskatījām dažādas politiskās plānošanas dokumentus, noteikumus. Mm, un dokumentu analīzi tā sasaistījām ar, ar, ar perspektīvām pa dažādām ieinteresēto pušu grupām, jo īpaši patērētājiem. Tā kā paldies visiem, kas piedalījās šī pētījuma tapšanā, kas neliedza savas uh, zināšanas, savu pieredzi, mēs to novērtējam. Tātad, uh, eh, kāda tad ir Eiropas Savienības uh, ieguldījumi kosmosa infrastruktūrā? Ir divas lielās flagmaņu programmas - Galilejs un Koperniks. Galileo ir satelīta navigācijas sistēma, kas piedāvā tātad pozicionēšanas iespējas Tas principā atbilst amerikāņu GPS sistēmai, um, bet uh, pilnībā simtprocentīgi tiek veikta uh, īstenota civil, civilā kārtā. Tā ir saintegrēta ar EGNOS sistēmu, kas, ir, kas piedāvā advancētu precizitāti satelīta navigācijas mērījumiem. Šobrīd uh, orbītā ir 30 uh, pavadoņi un arī nepieciešama uh, infrastruktūru. Tātad trešā daļa no 30 satelītiem jau ir orbītā. Koperniks ir Eiropas, tātad Zemes, planētas novērošanas sistēma. Principā tā, tās ir mūsu acis kosmosā, kas vērstas uz mums pašiem un piedāvā informāciju, datus, kas ļauj valsts dažādiem pārvaldes līmeņiem pieņemt pamatotas lēmumus. Tiek novērot atmosfēra, zemes virsma, okeāns un var tikt plānoti dažādi publiski nozīmīgi procesi. Jau programmas ir dažādās gatavības pakāpēs, nu tādi mm, provizoriski pakalpojumu servisi jau darbojas un pilnībā tās būs gatavas un darboties spējīgas 20. gadā. Kādi tad turpmāki pakalpojumi un servisi šeit var izveidoties? Tātad komersanti piedāvā dažādas pakalpojumus, produktus, patērētājiem šie uzņēmumi nav tādi, kas tradicionāli būtu saistīti ar kosmosa tirgu, vienkārši izmanto šo klasisko tirgu kā, kā iespēju savu pakalpojumu piedāvāšanai, izstrādājot aplikācijas, kas balstās um, satelīta datos no pavadoņiem vai, vai, vai tajās vizuālajos datos, ko piedāvā Koperniks. Uh, kāda, kādā attīstības pakāpē ir tirgus satelīta navigācijas un zemes novērošanas pakalpojumiem. Uh, abi, abos tirgos vērojama izaugsme un tur dominē tieši kā reiz mazie vidējie uzņēmumi, jo īpaši runājot par uh, nu, tādiem pakalpojumiem ar ievērojumu pievienotā vērtību. Tāpat laikā konstatējam, ka salīdzinājumā ar ASV šādu turpmāku, tālāk izvērstu pakalpojumu apgūve un popularitāte ir stipri niecīga, lielā mērā tāpēc, ka Eiropas institucionālais tirgus ir daudz eh, sadrumstalotāks, eh, vārgāks, un šeit eh, tātad balli toni nosaka aizsardzības sektors kā viens tā otrs tirgus segments ir ar savām īpatnībām. Ja runājam par navigāciju un, un pavadoņu pakalpojumiem, šis tirgus ir tāds pieaugušāks, nobriedušāks, eh, nu, principā eh, tas ir eh, jau noticis fakts, mēs, kurš katrs patērētājs zina, kas ir satelīta navigācijas ierīce automobīlī, tātad lokācijas pakalpojumi ir plaši izplatīti, visi, kam ir vieda tālrunis, labi zina, par ko ir runa Šeit jau tāda, tāda saimniecība jau ir izveidojusies. Un Galileo varētu īpaši noderēt uh, lietu interneta līmenī un, un autonomu transporta līdzekļu līmenī. Uh, ar uh, Koperniku runājot, šeit uh, tirgus ir uh, tādā zaļākā, negatīvākā fāzē, šeit notiek strauji tādi tehnoloģija pavērsieni, Un šobrīd varam sacīt to, ka tirgu dominē eh, institucionālie publiskie eh, spēlētāji, eh, komerciālā līmenī patērētāji ir, ir daži un, un, un ļoti tādu specifiski, specifiski nozaru uh, subjekti. Uh, lauksaimniecībā, tātad uh, dzīves apdrošināšanas uh, pakalpojumi. Uh, pieprasījumu šeit varētu dzīt tieši šādu geokosmisko eh, pakalpojumu salāgošanu ar, ar dažādām karšu izmantošanas iespējām un pakalpojumiem. Eh, kādi ir ierobežojumi šādu pakalpojumu tālākai attīstībai? nu, šos eh, šķēršļus, potenciālos šķēršļus esam salikuši piecās kategorijās. Pirmkārt, politiskā plānošana, pārvaldība, tehniski jautājumi, prasmju, iemaņu trūkums, eh, un saklasificējam tos pēc eh, nopietnības pakāpes. Un savā uzrunā vēlos pievērsties tiem šķēršļiem, kas mūsuprāt ir tie nopietnākie mm, šo nozaru uzplaukumam. Tātad kas ir tāds uh, universāls uh, šķērslis, kā Galileja, tā Kopernika tālākā attīstībā. Pirmkārtām, uh, eh, atkarībā no mm, ārpus Eiropas tehnoloģijām. Galileo būtība ir tāda, ka šīs aplikācijas lietotnes, kas šobrīd tirgu ir izplatītas pārsvarā, ir GPS standarta. Tātad amerikāņu tehnoloģija. Otram kārtām tas, ka tirgus pārlieku lielā mērā eh, ir piepludināts ar eh, risinājumiem, ar ierīcēm, kas netiek ražotas Eiropā. Ar Koperniku ir citādāk. Šeit tas lielākais risks eh, šķērslis ir tas, ka Koperniks var tikt uztverts kā vienīgi vēl viens kosmosa datu avots, tāds, tāds devējs, Mm, ko līdzvērtīgs amerikāņu piedāvājumam. Bet Koperniks potenciāli spēja piedāvāt daudz ko vairāk. Uh, vienkārši ir uh, jābūt uh, jums uh, datu apstrādes kapacitātei, um, ko, kā gadījies, kā ne, spēja piedāvāt tieši amerikāņi - Google, Apple, Microsoft. Otram kārtām jāmin fragmentācija ja salīdzinām Eiropas tirgu ar Amerikas tirgu, tad uh, tas ir jāatzīst. Valsts Eiropā ir valstu savienība, katrai valstī ir sava rūpniecības politika, aizsardzības doktrīna, un līdz ar to katras valsts tirgu skar specifiski ierobežojumi. Piemēram, valsts iepirkums. Um, valsts iepirkumi aizsardzības sektorā tīpaši tiek veikti tādā nacionālā griezumā pēc nacionālām specifikām. Uh, Otram kārtām nozars pārstāvi ļoti tā haotiski, nesistemātiski un arī galu lietotāji uh, piedalās un, un pauž savu viedokli šo sistēmu uh, tālāko likteni lemjot. Tā tas bija Kopernika izstrādes sākumā. Ko cilvēki saka, kas vē, vē, vēro šo procesu? Pieeja, ko Eiropas kosmosa aģentūra un Eiropas Savienība šeit ir izvēlējušās, ir, ir, ir pārmērīgi zinātnisko institucionālu aprindu diktēta un virzīta, un tas, eh, lūk, izskatās slikti salīdzinājumā ar amerikāņiem, kur uh, ir konsultatīvas padomas, kur tiek patērētāju pārstāvji, gala lietotāju pārstāvji piesaistīti tālāk. Specifiskie šķēršļi katras programmas ceļā, ja runājam par Galileju, tad šeit kavējas un var kavēties pavadoņu palaišana orbītā saskaņā ar Eiropas satelīta aģentūru 40% patēriņa ierīču jau ir savietojams ar Galileo standārtu. Tā kā redziet, amerikāņi un pasaules ražotāji jau tagad gatavojas tādai standartu mm, konverģencei, lai varētu pārdot šos produktus ar papildu funkcionalitāti bet viņi sūdzas, eh, ka nesaņem atbalstu, tehnisko atbalstu no šī Galileja īstenotājiem. Ja runājam par Koperniku, nu tad šeit eh, datu eh, politika un pieejamība. Datu politika tika apstiprināta 13. gadā, lietošanas politika Eh, nosakot, ka Kopernika dati ir brīvi pieejami, kas ir eh, fundamentāli labi un pareizi, bet redziet, lieta tāda, ka šī pati piekļuvušana kā tāda iegūšana ir smagnēja un sarežģīta salīdzinājumā ar Landsat eh, sistēmas datiem, piemēram, tā iemesla dēļ, ka saskarnes ir, ir sarežģītas, dati ir, ir, nu tā teikt, zaļi, neapstrādāti netiek e, efektīvi saspiesti uzglabāšanai. Ko, Koperniks ir, ir ļoti tāda komplicēta smagnēja sistēma, jo to te atbildīgo ir ļoti daudz, dažādas Eiropas aģentūras. Un kā Eiropas Savienība līdz šim ir, ir reaģējusi uz šiem iebildumiem, uz šiem šķēršļiem? Eiropas Savienība dažādos līmeņos ir rīkojusies dažādi. Piemēram, es ir atbalstījusi pētījumus, pētniecību uh, ar kosmosu saistītās nozarēs ar Eiropas pētījumu un jauninājumu programmu. Uzskatām, ka uh, šī programma ir bijusi ļoti vērtīga, liederīga un ir arī labi rezultāti. Mm, ir tagad jau uzdizaināti Kopernika šie pamatpakalpojumi, pamatservisi, kādi tie varētu būt bet joprojām saņemam uh, komentārus par to, ka kaut kas neiet īsti labi, ka uh, tas īsti nav lietotājiem draudzīgi, tirgus vajadzībām atbilstoši. Tālāk jāmin uh, darbība likumdošanas jomā. Nu, šeit ir jāskatās uz, uz specifiku, kas saistīta ar kosmosu un, un tīri ar, ar zemes lietu. Nu, datu pārādes spektrs, šādi jautājumi Eh, lai varētu sākties kaut kāda datu virzība, un tad ir tehniski administratīvie noteikumi, kas ietekmēs eh, to, cik lielā mērā šīs sistēmas kļūs, eh, iemantos popularitāti. Tad ir eh, jādomā arī par informēšanu, par eh, tādu mērtiecīgu pilsoņu valsts administrācijas un uzņēmumu uzrunāšanu. Mēs esam apzinājuši trīs eh, iespējamos lauciņus, kur Eiropas Savienība varētu kļūt aktīva politiskajā līmenī. Pirmām kārtām mēs iesakām uh, uzlabot Eiropas komisijas koordinējošo lomu, un e, tas būtu nepieciešams, lai varētu izskaust pārvaldības e, fragmentāciju kosmosa jomā ES. Jo kosmosa politika Eiropas Savienībā ir balstīta uz Eiropas kosmosa aģentūras e, dalību valstu pienesumiem. Tādēļ ir jābūt labākai pārvaldībai. Uh, Es domāju, ka pateicoties tam arī varētu izveidot vienotu pieeju Eiropas Savienības kosmosa industriālajai politikai, lai varētu cīnīties ar piedāvājumu trūkumu, mums ir jāuzlabo mm, piekļuve datiem Kopernika jomā un otrām kārtām mūsuprāt ir jāmēģina uh, Eh, saskaņot eh, izpētes un attīstības programmas ar uzņēmēju darbības eh, programmām, lai šos pakalpojumus un aplikācijas varētu labāk komercializēt. Un visu beidzot, kādi ir galvenie ierobežojumi? Pirmām kārtām uzskatām, ka ir uh, jāpārbauda, kā patiešām, vai patiešām iestādēs nav šādas vēlmes mainīties. Otram kārtām varētu ieviest tādus neformālus pasākumus, lai izmantotu kosmos datus uh, iestādēs Eiropas Savienības dalību valstīs. Tur varētu iesaukt ar iekļaut referenci par, uh, uz informāciju iegūt no satelītiem, no kosmosa, lai, piemēram, varētu arī kontrolēt atbilstību direktīvām. Beigšu tagad savu uzstāšanos, gribēju pateikties par jūsu uzmanību un tagad um, gaidīšu jautājumus. Paldies, kundze, lieliski! Ļoti informatīvs uh, pasākums, jūs mūs informējāt par ziņojumā teikto, nu un tagad mēs ar, uh, mums vienkārši nēg, dag, deg nagi, lai varētu ar to iepazīties un uh, jāpadomā, kā to integrēt, iedzīvināt mūsu ikdienas politiskajās aktivitātēs. Tagad es došu vārdu Toršenovska kungam. Lūdzu. Paldies. Mnoho nezůstalo. Eh, Paldies, nu daudz mūsu te vairs nav atlicis, tāpēc eh, izteikšos īsāk nekā bija domājis divi jautājumi. Abas eh, šīs te programmas paredz ļoti nozīmīgas, kritiski svarīgas infrastruktūras izveidi. Paldies par šo atskaiti. Tas ir ļoti vērtīgi. Un tātad šie mani jautājumi par šo fragmentāciju tirgu un dažādos līmeņos runājot. Vai nebūtu mm, pamatoti e, izmantot e, dažādas esošās iestrādes e, no citiem pasaules reģioniem, varbūt izvērst sadarbību ar Japāņiem, ka eh, standārti izstrādē un otram kārtām es eh, saprotu, kāpēc jūs eh, īpaši pievēršāties Eiropai, Eiropas problemātikai, bet, nu, ir arī Krievi ar Glonas, ir ķīnieši, kas mēģina ielausties šai tirgu ar saviem risinājumiem. Uh, Eh, vai drīzāk eh, nebūtu jādomā par eh, plašāku tirgu apguvi. No nu, Āfrika ir tirgus ar milzīgu potenciālu, kurš apgūs, apgūs šo, šo tirgu, piemēram. Kā tad mudināt attīstību arī valsts sektorā? Mēs te varam runāt arī par privāto sektoru. it sevišķi ņemot vērā arī nu, dažādus iegūtos datus. Protams, mums ir daudz jautājumu, bet mums arī ir rūpīgāk jāiepazīst ar eh, lietas būtību. Lūdzu, kundze, jums vārds. Paldies. Tā tad sākšu atbildēt eh, ar pēdējo jautājumu. Tā tad kā varētu vairāk dzinuļu piedāvāt privātajam sektoram? Jāsaka, ka Galileo jau arī tika uzsākts pateicoties privātam sektoram, protams, ja mēs runājam par zemes novērošanas pakalpojumiem, tur jau lieta ir sarežģītāka. Mums ir nepieciešams arī politikas atbalsts un nav arī vēlmi maksāt par konkrētu veidu pakalpojumiem. Piemēram, ja ir tādi uh, lieli, vērienīgi uh, servisi piemēram, jums eh, viedtālrunī ir kārte un tur arī uh, ir informācija par radiācijas līmeni, starojumu, nu tad jūs gribat šādu informāciju saņemt par vēlti, jūs to visu uztverat kā kaut ko pašsaprotamu. Un šis ir tāds nišas tirgus, mēs esam par to pārliecinājušies un jau no pašām pirmajām dienām tādu pakalpojumu kā Google Earth pakalpojumu pastāvēšana ir radījusi konkrētu piedāvājumu tirgu, un Google strādā kā tāds brokeris, piedāvājot informāciju par baltu velti, un cilvēki pie tā, protams, ir pieraduši. Līdz ar to ir ļoti piņķerīgi uh, komercializēt šādu veidu pakalpojumus un izveidot atbilstīgu tirgu ja mēs runājam par piekļūt citiem tirgiem, piemēram, Āfrikā, šo jautājumu nesam izpētījuši pietiekam smalki, bet eh, atminoties eh, to, kas ir eh, teikts iepriekšējā ziņojumā, Eiropas uzņēmumi ļoti daudz paļaujas uz eksportu, ņemot vērā arī dažādus komerciālus pakalpojumus. Ja mēs runājam par fragmentāciju, Es īsti labi nesapratu, vai jūs domājat par fragmentāciju tirgos vai pārvaldības jomā. Pārvaldība, administrācija vai tirgi? Administrācija, administratīvā sistēma. Tas ir ļoti pretrunīgs jautājums par to tiek arī daudz runāts. Ja mēs runājam par eh, Galileo, tika izveidota arī aģentūra. Prāgā atrodas globālo satelītu aģentūra, kas eh, palīdz eh, Galileo pārņemšanas veicināšanu un attiecībās Kopernikus, nu tādi pasākumi vēl nav uzsākti, bet tā varētu būt viena no iespējamām. Paldies! Paldies, kundze! Delpontes kundze, es pateicos par prezentāciju un liels paldies par jūsu ieteikumiem, ko varētu darīt politiķi lietas labā. Pašās beigās jūs nosaucāt trīs ieteikumus, tātad pirmais eh, bija eh, domāts tieši mums, politiķiem. Liels paldies! Uh, Dargie draugi, ja drīkstu! informācija par eh, koordinatoru sēdē notikušo, nu vismaz asistentiem to pavēstīšu, ja kāds eh, vēlētos manī ieklausīties. Bet joprojām itra komitejas sēde turpinās. Nu vismaz viens deputāts ir zālē, es te sēžu. Tātad jauns energotirgus dizains 17. mārts Uh, uzklausīšana atzīmējiet kalendāros 17. marts. Jauns energotirgus veids. Tālāk uh, civilās globālās novērošanas sistēmas sasaucas ar nu pat apspriesto jautājumu starp dalību valstīm un komisiju. Un četri citi nopietni priekšlikumi ir jāizskata eh, aprites ekonomika, ņemot vērā eh, automašīnu bateriju un citu priekšmetu dzīves ciklu, alda grupa tālāk, tātad aprites um, ehm, ekonomika, atkrituma deponijas alda grupa, aprites ekonomika, direktīva par atkritumiem, SD grupa, aprites ekonomika. Iesaņošana un iesaņojuma atkritumi GOE grupa. Tagad esat informēti par visu. Jūsu galvas tagad ir pilnas ar informāciju. Nākamreiz tiekamies 22. un 23. februārī. Protams, šogad. 22. pēcpusdienā un 23. februārī Būs gan rīta, gan uh, pēcpusdienas darba cēliens 22. un 23. februārs. Liels paldies un vēl jums to labāko!